Dear colleagues, we can. Uh, Cienījamie kolēģi, sāksim sēdi, tāpēc, ka pulksten 11. pie mums būs komisārs un apstiprināsim tagad darba kārtību. Ja nav nekāda iebilduma, tad uh, darba kārtību apstiprinam bez jebkādām izmaiņām. Nākošais priekšstādātāja paziņojumi NV komiteja, kas paredzēta 19. martā, 4. no rīta, tā tiks atcelta. Tā vietā būs pusdienas sanāksme, otrdien, 31. martā, pēcpusdienā. Jūs saņemsiet eh, NV eh, sanāksmu atjauninātu kalendāru. Tūkojums ir 22 valodās šodien un, kā jau parasti, mūsu sanāksme tiks arī raidīta. nākošais darba kārtībā. protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 27. janvārī, ja nav iebildumi, ja tāda nebūs līdz sanāksmes beigām, tad šos protokolus uzskatīsim par apstiprinātiem. Un tagad varam ķerties pie nākošā darbkārtības jautājuma, un tas ir ierobežojumu attiecībā uz dažu piesārņojušu vielu emisiju gaisā no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Referents ir mūsu kolēģis Angre, Andrejs Gržibs, un es uh, tuliņ dodu viņam vārdu, lai viņš pastāstītu par uh, ziņojumu projektu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji! Es tikai gribēju teikt, ka šis komisijas regulas priekšlikums atbilst Eiropas Savienības vidas programmai līdz 2020. gadam, kurā ir vairākas tādas vadošās tēmas, piemēram, dzīvot mūsu planētas limitu ierobežojumu ietvaros, un ir arī viens mērķis strādāt pie labākas gaisa kvalitātes Eiropā. Šis priekšlikums balstās uz to, ka mums ir apmēram 150 tūkstošu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtas Eiropas Savienībā. Tās ir iekārtas ar nominālo ievadīto siltumjaudu no 1 līdz 50 megavatiem. Tās tiek izmantotas dažādiem nolūkiem, tā arī elektroenerģijas ražošanai, bet tāpat arī mājokļu un dzīvojumu ēku apkurei. Tāpat tās nodrošina arī eh, siltumu un tvaiku ražošanai, dažādiem industriāliem procesiem. Šīs iekārtas eh, arī eh, rada būtisks emisijas sēra oksīdu, lāpekļu oksīdu un daļiņas, cietās daļiņas. Eiropas Savienībā šobrīd mums ir regulējums, kas attiecas uz mazām, mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām zem 1 uh, megavatu ar šādu siltumu audu. Tā ir 2009. gada direktīva šķērs Sītra 125. Tā ir ekodizaina direktīva. Tāpat ir uh, regula, kas attiecas uz lielas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Mm. 2010 šķērsvītra 75 direktīva, tātad re, uh, regulē šās iekārtu. Tā ir rūpniecisko emisiju direktīva. Gaisa piesārņojošās emisijas no vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām tur Eiropas Savienībā tāds kopīgs regulējums nepastāv šobrīd. Tā kā komisija principā cenšas tagad aizpildīt iztrūkstošu elementu regulējumā. Komisijas priekšlikums nulle 442 2013. Eh, gadā nāk klajā ar normām, lai samazinātu gaisa piesārņojumu, it īpaši runājot par eh, sēra dioksīdu, slāpekļu oksīdu un eh, daļiņām. Paredzēts samazināt šīs emisijas, nosakot robežvērtības esošām un arī jaunām iekārtām. Tas viss saistās arī ar reģistrēšanu vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Reģistrāciju veiktu nacionālās varas iestādes un tā tad tik nodrošināts Eiropas Savienības regulējuma transponēšana. Lai nodrošinātu labāku regulējumu, savā ziņojumā cenšos uh, izvairīties no tādas nevajadzīgas uh, uzņēmumu noslogošanas ar pārāk lielu nevajadzīgu birokrātiju. Tāpat laikā, protams, saglabājot galvenos mēģus atbilstoši priekšlikumam. Tātad direktīva ir ambiciozi mērķi, bet esmu centies padarīt to uzņēmumiem draudzīgāku, jo uh, šī regula, šis regulējums skars galvenokārt mazos un vidējos uzņēmumus arī tādas struktūras, kuras vada un pārvalda vietējās eh, vai pašvaldību iestādes. Tas attieksies arī uz kooperatīva īpašumā esošām dzīvojamām mājām dažās konkrētās valstīs. Piemēram, ir daudz eh, stāvu dzīvokļu mājas, kuras ir eh, kooperatīvos apvienots un arī tām var būt kādu, teiksim, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtu, kuru tad regulētu šī priekšlikuma normas. Mans mērķis ir padarīt direktīvas piemērošanu vieglāku, reālāku, tā lai tiešām tiktu panākta gaisa kvalitātes uzlabošanās. Tāpat laikā cenšos izvairīties no nevajadzīgas sloga radīšanas tiem, kas uh, un darbina šīs iekārtas un arī sabiedrībai kopumā, jo, kā es teicu, tas sloks, ko uzliks jaunā direktīva, ļoti tieši ietekmēs cilvēkus, iedzīvotājus, ne tikai uzņēmumus. Un tagad skatoties konkrētāk uh, manā ziņojumā. Es uh, aicinu mainīt otro pantu, lai skaidri būtu saprotama darbības jomu šai direktīvai un lai izvairītos no tā, kas jau tiek uh, uh, regulēts uh, Rūpniecības komisija direktīvā, 2009. gada direktīvā. un direktīvā 2010-75 un tāpat arī citos uh, regulējošos tiesību aktos. Tātad gribu izvairīties no tādas nevajadzīgas pārklāšanās vai nevajadzīgas sloga operatoriem, Un tāpat vēlos, lai šie būtu izmaksas ziņā efektīvi iedarbīgi pasākumi. Tas ir ļoti svarīgi, jo konsultāciju procesā, gatavojoties šī ziņojuma izstrādēji, es saņēmu informāciju, ka daudzkārt ir jāizsver, vai izmaksas eh, emisiju samazināšanai, vai tās ir pamatojums. Tātad eh, izmaksu efektivitāte ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un esmu iekļāvis izmaiņas pirmajā un otrajā pielikumā šai sakarībā. Tāpat arī ierosinu nodalīt sadedzināšanas iekārtas, balstoties uz nominālo ievadīto siltumjaudu. Esmu izveidojis trīs e, kategorijas no 1 līdz 5 megavatiem, tad 5 līdz 15 megavati, un 15 līdz 50 megavati. Lai izvairītos no neskaidru normu, neatbilstošas interpretācijas vai arī indikatīvām normām, arī esmu ierosinājis vairākas izmaiņas 5. pantā, piemēram. Tagad gribētu runāt par vairākiem jautājumiem, kas joprojām um, tiek diskutēti, kas joprojām ir atvērti, jo konsultāciju process vēl nav noslēdzies. Savā ziņojuma priekšlikumā, projektā vēl neesmu iestrādājis visus grozījumus, pie kuriem es strādāju. Daži no tiem man ienāca prātā un tos izstrādāju pēc grozījuma iesniegšanas gala termiņu. Tā tad ir vairāki jautājumi, elementi, ko es gribētu uzsvērt un kur diskusijas iespējams mēs vēl varētu turpināt pirmām kārtām. Tiesību deleģēšana Eiropas komisijai un specifiski risinājumi. Otrais jautājums ir ziņošanas atskaitīšanās jautājums. Te ir dažādi uzskati saistībā ar šo priekšlikumu, bet Es uzskatu, ka jebkurš jauns Eiropas Savienības regulējums ne tikai vidas jomā, paredz arī uh, atskaitīšanās pienākumu uzņēmumiem. Šī atskaitīšanās vai ziņošana bieži vien nozīmē, ka jāsniedz dažādi, vien un tie paši dati dažādām institūcijām, kurām ir atšķi, nu, katrai sava datu bāze. Tā tad, ja ir šāda atskaišu vai informācijas sniegšanas eh, norma, prasība, tad, protams, jāizpieņem arī būs monitorings un pārbaudas, bet es nedomāju, ka tas ir ideāls risinājums. Nav tas ideāls ne dalībvalstīm, ne komisijai. Bieži vien šo administratīvo datu nodošana tālāk ir administratīvs sloks pašiem uzņēmumiem. Un man rodas jautājums, vai šīs direktīvas ietvaros nebūtu iespējams organizēt uh, šo atskaitīšanos tādā veidā, lai tas sasaistītos ar to informācijas sniegšanu, ko pieprasa arī citas regulas. Eksperti man ir norādījuši, ka šobrīd nav iespējams uh, šādu risinājumu paredzēt. Manuprāt, šis jautājums būtu vēl atstājums atvērts. Jāaplūko arī rūpniecisko emisiju direktīvu, jāizskata tā vēlreiz un jāskatās, varbūt mēs varam tomēr panākt vienotu atskaišu informācijas sniegšanas sistēmu tā, lai visas atskaitas tiks nosūtīts vienotai struktūrai un tādā ziņā, lai tiktu mazināts šis administratīvais sloks uzņēmumiem. Ir vēl viens jautājums, kas uh, radās izstrādājot šo ziņojumu, un tas ir saikne starp uh, emisiju samazināšanu zināmiem konkrētiem elementiem un iekārtu efektivitāte un to siltumu jaudu. Mums nav šobrīd pētījumu, kas sniegtu tādu reālu ainu par to, vai uh, emisiju un degvielu patēriņa palielinājums ietekmē šīs siltumjaudas efektivitāti un attiecīgi tad eh, nav skaidrs, vai eh, emisijas samazināšana samazinās kaut kādā veidā kopējo emisiju apjomu atmosfērā. Ir vēl viena lieta, kas eh, arī kristalizējās izstrādājot šo ziņojumu un tas ir jautājums par uh, peak uh, sources, par uh, tātad tāda avota, kas strādā 500 uh, uh, stundas gadā, tos iekļaut šajā peak sources uh, kategorijā. Man liekas, mums vajadzētu pieturēties pie padomas pozīcijas. Un vajadzētu palielināt to līdz tūkstot stundām gadā. Un uh, paredzēt to kā tādu vidējo rādītāju piecu gadu uh, periodam. Šī jāsaka ir tāda diezgan uh, delikāta joma, jo tas tik tiešām ir reāli ietekmē valstis un it īpaši uh, Eiropas ziemeļos, kur ir smagākas ziemas un 500 stundas, kā darbības periods, vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām šajās ziemeļa Eiropas valstīs, tas tik tiešām nav pietiekami, ņemot vērā tās vajadzības, kādas reāli pastāv. Un tādu informāciju esmu saņēmis no šo valstu operatoriem. Šķiet, ka esam raduši pozitīvu risinājumu tām sadedzināšanas iekārtām, kas atrodas uz salām vai tā sauktām energosalām, piemēram, dienvidu Eiropas valstīs, tāpat arī dažām valstīm varbūt ziemeļos. Sava darba ietvaros, strādājot pie šī ziņojuma, Man bija jāizdara tāda ļoti grūta izvēle, jo pastāv konflikts starp energo ģenerēšanas efektivitāti un atjaunīgiem energo resursiem no vienas puses un daļiņu emisijām no otras puses. Tās arī atkal vairāk attiecas uz Eiropas Savienības ziemeļu uh, valstīm, kur uh, koks, piemēram, koks netiek izmantot kā kurināmais. Un uh, sadedzināšanas iekārtu pielāgošana jaunajam regulējumam reāli izmaksātu vairāk, kā tās investīcijas, kas jau ir izdarītas, lai izveidotu šīs iekārtas tādā formā, kā tās pastāv šodien. Tāpat biomasas eh, boileru regulējošās normas arī ir jautājums, ko vajadzētu vēl diskutēt. Priekšnādātāji, cienījamie kolēģi, gribētu teikt sekojošo. Es ceru, ka mēs konstruktīvi sadarbosimies eh, šajā jautājumā. Eh, sākotnējie kontakti ar ēnu referentiem ir bijuši ļoti pozitīvi. Esmu atvērts eh, jebkādām diskusijām, kāda sēnu referenta vai komiteja vēlētos eh, izvirzīt saistībā ar šo ziņojumu, ko esmu licis jūs priekšā šodien, un es eh, centīšos attiecīgi ņemt vērā jūsu viedokļus un reaģēt tādā veidā, lai šis ziņojums būtu pēc iespējas labāks. Paldies, priekšsēdētāji! Tad dosim vārdu tagad ēnu referentiem, bet aicinu jūs izteikties pietiekami konkrēti un īsi, jo, kā es teicu, pulksten 11. mums ir jānoslēdz diskusijas, jo pie mums būs uh, komisārs Belvučī kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Šodien mēs apspriežam ļoti svarīgu noteikumu, kas beidzot kļūs par normatīvo aktu, un tas ietekmēs apmēram 140 tūkstošus uzņēmumu. Man nevajag uzsvērt, cik aktuāls ir šis jautājums, jo mēs vides komitejā visi zinām, ka piesārņojums ir galvenais priekšlaicīgas nāves avots, un uh, šādu priekšlaicīgas nāvas gadījumu skaits ir lielāks nekā avāriju skaits uz ceļiem, desmit reizes lielāks. Mēs zinām, ka e, veselības sistēmām ir lielas izmaksas, un tāpēc mums nevar būt e, šeit tāds uzskats, ka e, tā ir kaut kāda nesvarīga norma. Mums būtu jādomā, kā uzlabot šo noteikumu, uh, Protams, mēs nevaram padarīt uzņēmumiem dzīvi nepanēsamu. Piesārņojums nav atkarīgs tikai no rūpnieciskām emisijām, arī no apkūras un eh, ir jābūt eh, pamazām pakāpeniskai, pamatotai pieejai, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu Eh, šeit eh, rīkoties ar puspasākumiem. Šim pasākumam jābūt efektīvai un komisijai jābūt tiešām drosmīgai un eh, ir jāvēršas pret dažiem punktiem padomē, kas vājina komisijas priekšlikumu. Atklāti sakot, padomas nostāja Eh, nav pareizais eh, pamats kompromisam. Ja mēs apskatām detaļas, piemēram, šo iekārtu lielumu, es nedomāju, ka būtu jābūt kaut kādai gatavai idejai jau iepriekš un būtu jāatceras, ka no 1 līdz 50 megavatiem šīs instalācijas, kas ir 80, 85% eh, no visām, tātad rada apmēram vairāk nekā trešo daļu eh, emisiju. Ja mēs izvēlamies reģistrāciju, mm, tad dažām dalību valstīm jau ir reģistrācijas kārtība, eh, dažās valstīs ir reģionu valdības, kas nosaka reģistrāciju, un šīs sistēmas ir ļoti grūti izpildāms, tātad būtu jāļauj dalību valstīm lemt par reģistrāciju vai licencēm un nevajadzētu šīs valstis sodīt. Par pārklāšanos un atkārtošanos normatīvajos aktos es piekrītu eh, itre pieejai, ka katrai eh, nevajadzētu būt dubultai regulācijai katrai šai iekārtai Un um, arī par robežām, limitiem es dotu priekšroku komisijas pieejai, bet uh, šī pieeja ir jāvienkāršo. Uh, un uh, par termiņiem, kādos notiek šī reģistrācija un licenču saņemšana, ir ieteikts 24. gads. 50 megavatu eh, stācijām un 2030. Eh, gads eh, iekārtām, kas ir mazākas nekā 50 megavati. Nu, tas ir tāds vāšu priekšlikums. Ir komisija ieteikusi 13 mēnešu periodu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu atteikties no šī termiņa 13 mēnešiem. Uh, Mums ir atšķirīgas nostājas. Komisija uzskata, ka viss ir jāpielieto no 2025. vai 30. gada atkarībā no tā, vai stācija ir jaudīgāka par 50 megavātiem vai nav. Padome iesaka izņēmumus un ilgākus termiņus atkarībā no e, iekārtas lieluma, un e, ziņotājs iesaka eh, citas kategorijas, tātad līdz 5, 15 un 50 megavatiem. Es domāju, ka visām šīm robežām būtu jāsaskan ar eh, direktīvu, eh, kas arī attiecas uz lielajām stācijām, bet būtu jādomā arī par minimālajiem apjomiem un izņēmumiem. Es domāju, ka termiņi ir nepietiekami eh, apņēmīgi pašlaik, un ko darīt gadījumos, kad netiek respektēti parametri. Es piekrītu, ka piesārņojums nav atkarīgs tikai no rūpnieciskām emisijām, bet nebūtu jāatsakās no trešā pielikuma pilnībā, jo tad mēs neņemtu vērā, cik nopietna ir eh, situācija dažos uh, reģionos, dažās pilsētās. Es gribētu uzsvērt vēl dažus jautājumus. Es zinu, ka ir daudz vēl eh, atsevišķi jautājumi jāskata sīkāk. Piemēram, salas, eh, attālinātas teritorijas, biomasas un iekārtas, kas strādā ierobežotu laiku vai tikai ārkārtas gadījumos. Šeit būtu vajadzīgi grozījumi, un es domāju, ka tie tiks atbalstīti. Uh, Komisijas priekšlikums ir jāpastiprina, lai pārliecinātos, ka nav iespējams apiet šo kārtību. Eh, un, eh, piemēram, ir eh, iekārtas, kas rada vairāk emisiju. Es arī domāju, ka ir jābūt ambiciozākam priekšlikumam par emisiju kontroli gan licenšu saņemšanā, gan arī vēlāk. Visņevska kundze. Paldies! Dāmas un kungi, es gribētu uh, sākt ar to, ka pateiktos Gžiba kungam par uh, ziņojumu projektu. Mēs apspriedām šo jau decembrī un runājam par to, ka samērīgums ir eh, svarīgs runājot par izmaksām, kas būs uzņēmumiem un cilvēkiem, lai piemērotos šai direktīvai. E, ir trīs daļas šeit jautājumam. Netiek izšķirtas dažādas jaudas, nav e, atbilstības e, AI direktīvai un ir dažiem reģioniem jau problēmas tagad ar kvalitātes standartiem. Tas nav ņemts vērā. Uh, Es redzu, ka e, ziņotājs mēģina šo e, problēmu e, novērst visos trijos jautājumos. Tā tad ir ieteikts dalīt trīs kategorijās līdz 515 un 50 megavatiem šīs iekārtas, un nu, tās ir jāšķiro atkarībā no standarta un mazajām iekārtām ir jābūt atvieglojumiem. Ir ļoti dažāda ietekme uz gaisa kvalitāti un arī dažādas tehnoloģijas, ko lieto, lai samazinātu emisijas. Un arī e, izmaksas e, dažādu izmēru stācijām būs dažādas Es gribētu arī atbalstīt to, ka ir jāizvairās e, no normatīvo aktu atkārtošanās. E, ja mēs skatāmies uz stingrākiem standartiem, e, tām iekārtām, kas jau atbilst standartiem, šeit būtu jāiet tālāk nekā referents iesaka. Tātad dalību valstīm pašām ir arī e, jābūt iespēja noteikt stingrākus standartus, ja tās vēlas, un, un e, jānosaka e, šādi standarti. Nu, es gribētu teikt, ka pielikums par neobligātiem standartiem būtu jāsvītro. Tātad gaisa kvalitāte ir svarīga, bet ir jādomā rūpīgi, kā to sasniegt īpaši šajā gadījumā, jo uh, tā ietekmēs e, cilvēku e, dzīvi un e, tieši izmaksas, kas radīsies vidējās sadedzināšanas iekārtas tiek lietotas arī, lai ražotu siltumu. Piemēram, Polijā manā apgabalā ir centrāla apkūra, E, pusi no iedzīvotājiem to lieto dažos reģionos pat vairāk, un lai gan Eiropas Savienībā kopumā šī centrāla apkūre nav tik e, svarīga, tomēr dažos reģionos tā ir. E, daudzos gadījumos ir jāuzlabo apkūras sistēmas, tās nav pietiekami mūsdienīgas un daudz enerģijas tiek zaudēts bet pārāk stingras normas varētu nozīmēt to, ka sektors vairs nav rentabls un tā tad cilvēkiem būs jāpāriet uz individuālo apkūri, kas varbūt nelietos atjaunojumos energoresursus. Tas nozīmētu, ka e, emisijas faktiski palielināsies, e, šī zemā līmeņa emisijas, kas biežos, bieži vien ir galvenais piesārņojuma avots. Tātad ir jāņem vērā arī iespēja, kā samazināt šīs emisijas, tāpēc standartiem ir jāatbilst reālai situācijai. Lai standarti būtu e, reāli, es e, sagatavoju grozījumus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai šī direktīva uzlabotu gaisa kvalitātu un arī kalpotu iedzīvotājiem Paldies! Un eh, paldies arī ziņotājiem par izcilo darbu. Es domāju, ka komisijas priekšlikums nav varbūt tik slikts, kā ziņotājs saka, lai gan ir dažas problēmas, ko tagad padome risina. Un konkrēti tie ir atbrīvojumi un arī ir dubultā regulācija e, kopā ar rūpniecisko emisiju direktīvu. Ir paredzēti atbrīvojumi e, vidējām stācijām, un es domāju, tas ir solis pareizajā virzienā, bet drusku par tālu. Būtu jāatbrīvo tikai e, stācijas, kas pārsniedz emisiju limitus. Starp citu, ir tikai divi šādi gadījumi, kad limits ir pārsniegts. Es domāju, ka ir labi, eh, kā ziņotājs ņem vērā padomes eh, priekšlikumus, un tad regula tādā veidā kļūst eh, vieglāk izpildāma un ar mazāku administratīvo slogu. Tomēr es nezinu, kāpēc ziņotājs tik daudz un tik būtiskas izmaiņas ir izdarījis pielikumos, nepaskaidrojot kāpēc. Eiropas komisija ilgi strādāja pie vides, pie ietekmes novērtējuma, un eh, ziņotājs nemaina eh, šos eh, rezultātus, tad jautājums ir, kāpēc tie nav ņemti vērā. Būtu svarīgi šeit apspriest jautājumus, un es domāju, ka vienkārši mainīt pielikumus bez apspriešanas ir solis par tālu. Dažās dalību valstīs, piemēram, Nīderlandē, emisija ir e, mazāka par vērtībām, tātad dažas valstis var izpildīt pat trešo pielikumu. Es domāju, ka ir e, šeit jāņem vērā, ka 80% šo stāciju ir apkuras iekārtas un Nīderlandē jau ir e, nacionālie normatīvie akti Uh, iekārtām, kur uh, šīs emisijas ir zemākas par noteiktajām vērtībām. Par izņēmumiem, ko minēja iepriekšējie runātāji, es gribētu arī komisijai jautāt par uh, šīm ārkārtas darbības stundām. Piemēram, padome iesaka atbrīvojumu tūkstošu stundu iekārtām, bet es domāju, ka arī pastāv iespēja šīs iekārtas darbināt normālā veidā, un varbūt mēs varētu turēties tad pie 500 stundu uh, limita. Tas arī attiektos uz valstīm kā Somija un Skandināvijas valstis. Par aptvērumu un uh, iekārtām no 5 līdz 15 megavatiem. Es īsti neredzu, kāpēc tas tā ir, jo izmaksas ir ļoti augstas no 1 līdz 5 megavatiem un tad tālāk uh, izmaksas tiešām samazinās pēc 5 megavatiem, tāpēc es īsti neredzu, kāpēc šī jaunā kategorija tiek radīta 5 līdz 15 megavati. Uh, Vispār komisijas eh, priekšlikums ir labs un tas eh, ir līdzsvarots un arī nodrošina vienādus noteikumus. Lai parādītu, kas jau ir iespējams dažās dalību valstīs, es gribētu aicināt šo komisiju Nīderlandē apskatīt ļoti uh, slavenu halus darītāju, uh, kur ir jau 60. un 70. gados uh, radītas apkuras iekārtas, kur emisijas ir pat mazākas uh, par šo uh, standārtu. Tātad tas ir ļoti labs rezultāts, un es gribētu aicināt jūs apskatīt šīs instalācijas. Paldies! Paldies, Rodrīgets kundze! Paldies! Es gribētu sākt ar to, ka pievērstu uzmanību patērētāju veselībai. Es domāju, ka tai ir jābūt prioritātei šajā komisijā un, kā ir teikts, slikta gaisa kvalitāte ietekmē um, iedzīvotāju veselību un ir priekšlaicīgi nāvs gadījumi. Es uh, nāku no Andalūzijas un tur vairāk nekā 90% iedzīvotāju uh, elpo gaisu ar piesārņojumu līmeni, kas pārsniedz Pasaules veselības organizācijas standartus un arī piesārņojums kaitē ekosistēmai, tāpat kā lauksaimniecības eh, produktiem. Mums ir vajadzīgi pasākumi, kas risina šo problēmu un eh, piesārņojumu samazināšanas plāns eh, ir nepietiekami efektīvs, ja nav politiskās gribas Mums ir neatbilstoša informācija, iedzīvotājiem viņi nav pienācīgi informēti, lai gan situācija ir nopietna. Komisijai būtu jāuzrauga dalību valstis un jāprasa, lai tās ievēro Eiropas vidas standartus. Mēs domājam, ka šis priekšlikums eh, dara pretējo tam, kas ir eh, it kā deklarēts kā mērķis, šeit eh, ir jāšaubās, vai tiks panākts emisiju samazinājums, un mēs domājam, ka grozījumi atbalsta eh, tādu pieeju, ka darīt mazāk, būt mazāk apņēmīgiem, un eh, tie nāk par labu vairāk šo iekārtu operatoriem un nozarei, piemēram, ENSE, un arī mazo un vidējo uzņēmumu intereses nav pilnīgi ņemtas vērā. Mēs domājam, ka e, mums e, nav obligāti jāpanāk e, kompromiss par jebkuru cenu, bet mums būtu jāaizstāv lielākās sabiedrības daļas intereses, un tas šeit nav izdarīts. Tā tad ir jāapskata problēmas cēloņi, ir eh, jāņem vērā princips piesārņotājs maksā un eh, jānovērš eh, piesārņojuma cēloņi. Tātad uzņēmumiem būtu jāmaksā, un es domāju, ka šie priešlikumi ir pārāk vāji un pat vājāk nekā pašreizējie standarti. Un es domāju, ka Nīderlande šeit ir skaidrs piemērs, kas notiek Eh, ka ir iespējams eh, samazināt eh, slāpekļa oksīda emisijas par 75%, ja tiktu pieņemta šī labākā prakse. Ir arī teikts, ka ir šie standarti jāievieš vēl pēc desmit gadiem, nu tas ir par vēlu robežvērtības no direktīvas eh, ir arī mm, īsti neskaidras. Nu, mēs nevaram gaidīt desmit gadus. Ziņotājs arī uzskata, ka pašreizējā sistēma regulēs siltumnīcas gāzes, bet ja mēs apskatām cenas, cenas par tonu, tad tās ir ļoti zemas. Tā tad nav nekādu motīvu, kāpēc lai cilvēki pārietu uz tīriem enerģijas avotiem. Tad ir arī apsvērumi, 13. apsvērums. Es gribētu izmantot iespēju, eh, jo šī ir mana pēdējā uzstāšanās NV komitejā, tātad es ceru, ka šī diskusija turpinās. Ir pētījums par epidēmijām Andalūzijā, kur tiek skatīta arī vīdes piesārņojuma ieteikme, un arī tas būtu jāņem vērā. Paldies! Paldies, Ribazī kundze! Vai jūs lūdzu varētu runāt īsāk, jo 11. būs klāt komisijas pārstāvis? Paldies, es mēģināšu izteikties īsi. Paldies priekšsādātāji, paldies, paldies referentam, kā eh, jau gribēju teikt, eh, ekoloģu grupa atbalsta direktīvu tādā formā, kā to ierosināja komisija, un mēs gribētu iet nedaudz tālāk attiecībā uz gaisa aizsardzību, jo eh, šī ir eh, direktīva attiecībā uz vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, un varētu teikt, ka šī ir arī sabiedrības veselības iekārta, ņemot vērā to ietekmi, kāds varētu būt uz mūsu veselību. Atcerieties šo 400 uh, eh, tūkstošu bojā gājušo, mirušo visā Eiropā, un, teiksim, no tabaks lietošanas un sezonājums gadījumiem. Uh, Bet runājot par mēķi, tad, kad es skatos uz šiem izņēmumiem, tad uh, man šķiet, ka šī direktīva būs tā kā tāds tukši gliemežvāks. Jo mēs skatāmies, piemēram, 11. grozījumā, uh, tur ir dažādi gāzes uh, motori un tā tālāk, kas tiek izmantot offshore platformās, tālāk uh, atkal uh, ūdeņraža konversija un tāpat arī reaktors, ko izmanto ķīmiskā industrijā. Un tie mēs pilnīgs izņēmums atbrīvojums. Tāpat arī uh, krekinga uh, uh, izmantošanas procesu un tā tālāk, vai krematoriju un tad ķircītas kūkas ir tās, kā, piemēram, vidējas jaudas samazināšanas iekārta, piemēram, Kanārijas salās, uh, kas ir Francijas ārvalsts departaments, nu tad kur tad tas te parādās? Salās nav nekādu sanitāru problēmu, tur nav nekādu draudu. Es īsti nesaprotu, ja tā ir padomas nostāja, tad valstis vēlas aizstāvēt eh, savus eh, arī aizjūras departamentus, kā piemēram Francijas gadījumā, bet eh, tieši tur būtu jābūt instācijām, kas ievēro šīs normas. Tāpēc es esmu pilnībā pret šiem izslēgumiem, izņēmumiem un uzskatu, ka ja mēs vēlamies kādas inovācijas, ja mēs gribam savu rūpniecību virzīt uz priekšu, īpaši Eiropas Savienībā, uh, lai tikt izstrādāts iekārtas, kas piesārņo mazāk, nu tad tas ir jādara visur, bet ja mēs sākam rakst kaut kādus atkal izņēmumus, tad, nu, tad, eh, tad jau viss sistēma sabruks. Tā ka nevar šādu pieeju īstenot. Tālāk par šīm limitvērtībām. Es eh, te skatījos, jūs esat mainījuši limitvērtības sēra dioksīdam un tāpat arī slābekļa oksīdam. Esmu par komisijas priekšlikumu. Kāpēc jūs palielinat uh, šīs normas, tas nozīmē, ka šīs normas ir principā mazāk saistošas. Tā tas ir. Un tad kāpēc ieviest šo 15? Eh, komisija ierosināja no 1 līdz 5 un 5 līdz 50. Kas tad, eh, kāpēc šīs papildus kategorija līdz 15? 5 līdz 15, principā, tajā mēs nonākam pie lielajām instalācijām. Un ir vēl viens grozījums par efektivitāti un energoefektivitāti. Minēšu piemēru. Jums ir, piemēram, instalācija, biomasa instalācija, kas eh, ražo elektrību. Bet tiek izmantot milzīgi koksnes apjomi, lai ražot šo siltumu enerģiju. Ir jāuzliek pienākums eh, šiem ražotājiem šajās robežās no 5 līdz 50, un tāda ir arī vairāk Eiropā, ka ir jānodrošina zinām efektivitāte, ka viņi ražo elektrību ar koku, koksni, bet lai tiktu arī iegūta viss šī siltuma vērtība. Jo pretējā gadījumā tad mm, nocirtīs visus kokus, lai ražotu elektrību, un uh, viss siltums aizies atmosfērā, kas ir nožēlojami. Tāpēc es domāju, ka noteikti teksts ir uzlabojams, un ekolo nostāja ir iet vēl tālāk, mazāk izņēmums paredzēt, jo pretējā gadījumā, kā es teicu, tas būs tāds tukšs liemežvāks un eh, ir jādomā par sabiedrības veselību. Paldies! Uh, Paldies! Pēdīčīnī kungs, kā pēdējais pārstāvis no grupas. Paldies, priekšādātāji! Paldies referentiem, referentam par līdz šim izdarīto darbu, par šo li likumu projektu. Junkera programma 2015. gadam ir jāskata e, saskaņā ar šo uh, projektu un jāņem vērā arī zaļo sacītais par izņēmumiem šajā tekstā. Uh, Tāpat direktīvas priekšlikums attiecas ne tikai uz ekodizaina uh, direktīvu, vismaz tā vajadzētu būt, un IET direktīvu. Runa ir arī par to, ka jāveicina vidē draudzīgas tehnoloģijas, jāuzlabo konkurētspēja un jāpadara pieejamas energoefektīvas tehnoloģijas gan uzņēmumiem, uh, gan uh, patērētājiem, lai uh, tam būtu labvēlīga ietekme arī uz uzņēmuma izmaksām, lai tas tiešām rentētos šīs jaunās ekonomiskās iekārtas. Runājot par auditu, kontrolu un uzraudzību, tā kontrolēm jābūt regulārām un datiem, dati ir jāsavāc reālajā laikā. Tāpat eh, jāņem vērā Arhusas vienošanās un arī 24. pants direktīvā par rūpnieciskajām emisijām lai varētu panākt ilgtermiņa mērķus, proti nodrošināt tīru gaisu Eiropā, arī, uh, lai tiktu novērsts piesārņojums no mazām un vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām. Tas ir ļoti būtiski arī turpmākajām paudzēm. Paldies! Un dažus vārdus ļaušu teikt Dansa kungam. Paldies! Šķiet, ka šī ir daļa no pakotnes, un es esmu rēnu. No referents eh, strādājot ar attiecīgo direktīvu un runājot par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, esmu mazliet vīlies uzklausot to, kas tika teikts. Paulučī kungs runāja par ambiciozitātes līmeni. Mēs, protams, zinām, kādas ir problēmas bet nebūtu prātīgi doties uz pārunām ar padomi, izmantojot tikai padomes eh, piedāvāto pozīciju vai pat vājināt to. Mūsu ambīcija līmenis mums ir zināms, un uz šī pamata, kā jau tika sacīts, eh, tika pieminēti arī izņēmumi, uh, manuprāt, tas tomēr lielā mērā vājinātu ziņojumu. Un no tehnoloģijas redzes viedokļa ir zināms, kas ir jādara, un izņēmumi attiecībā uz vidējas jauda sadedzināšanas iekārtām um, ir jāskata kopā ar vispārējiem mērķiem, jo pretējā gadījumā mēs e, sastapsimies ar lielām problēmām. Thank you. Paldies. Girlingas kundze, lūdzu, paldies. Man bija vairākas lietas, ko es gribēju teikt. runāju par putekļiem. Tas nav zinātnisks termins, kas šeit ir izmantots angļu tekstā. Un tas ir, tiek izmantots uh, visā, uh, visā uh, likumdošanā, kas attiecās uz gaisa tīrības nodrošināšanu. Kāpēc tas šeit tiek izmantots? Tagad Līnsa kungs, paldies! Manuprāt, referents ir izdarījis labu darbu. Es domāju, gribu runāt par iekārtām no 1 līdz 5 megavatiem, kur tiek izmantota koksne vai tās materiāli. Manā valstī ir liels progress panākts. Tā tiek izmantot atjaunīgā enerģija, un mums nevajadzētu šeit tomēr piemērot pārāk stingras prasības. Mēs uh, būtībā apdraudētu progresu, kas jau ir panākts. Tāpat izmaksām ir sava loma, arī tās nevar ignorēt. Un Uh, ja mēs ļoti izvēlēsimies ļoti stingrus noteikumus, var gadīties, ka mums atkal būs jāpāriet pie fosilā kurināmā lielākā mērā. Paldies! Un tagad īsu brīdi Fierlena kungam no komisijas. Es runāšu īsi. Tas ir svarīgs uh, likumdošanas projekts. Vienīgais, kas mums rada bažas, tas ir iekārtas, kas izmanto uh, cietu kurināmo materiālu, jo šodien mums vēlāk būs balsojums par meža stratēģiju un tam ir liela nozīme klimata politikā, ko mēs gribam īstenot. Un, un mēs nevaram. Jo, ja mēs turēsimies pie šī priekšlikuma kāds vai pie ļoti stingrām normām, var gadīties, ka ļoti daudzas mazās zāģētavas būs jāslēdz, tām būs jāpārtrauc darbība. Un mēs nevaram noteikt robežvērtības, kas neļaus vispār uzkrāt rezerves. Vienīgā joma, kur mums ir ļoti uzmanīgi jāvērtē um, ieteikumi, tās ir tās ir tā saucamās sliekšņa vērtības, kas ir attiecināmas uz mazas jaudas eh, sadedzināšanas iekārtām. Un jādomā par vislabāko tehnoloģiju, ko varētu izmantot. Tāpat tehnisku apsvērumu dēļ ir iespēja izvairīties no negatīvās ietekmes uz vidi, bet tā pašā laikā var rasties ļoti lielas izmaksas, kas arī nav neviena interesēs. Un tagad došu vārdu Hallena kungam no komisijas, lūkšu jūs uh, runāt ļoti īsi, jo komisārs Vēla jau ir atnācis. Paldies! Es Eh, runāšu ļoti īsi. Mēs zinām, ka eh, referenta ieskats tiek ļoti atbalstīts, proti, ka jāsaglabā šī atsauce, vai tas, kā direktīvā ir iekļauts arī iekārtas līdz 50 megavatiem. Bet mēs domājam, ka pavājinot noteikumus attiecībā uz jaunām sadedzināšanas iekārtām. Um, es domāju, problēmas var radīt trešā, um, tāda dati, kas ir trešajā pielikumā. Un veicinot inovācijas ražošanā, jādomā arī par to, ka mums ne, nevajadzētu apdraudēt mūsu uzņēmumu konkurētspēju salīdzinājumā ar ASV. Diemžēl daži no noteikumiem lielā mērā ir pavājināti vai atšķaidīti. Mūsu priekšlikums paredzēja piedāvā tādus variantus, kas būtu pieejami arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Un loģiskās, loģiskie secinājumi šobrīd nu, nekas cits neatliek kā secināt, ka pēc dažiem gadiem uzņēmē vēlēsies, lai šī direktīva tiktu pārskatīta, jo tā vairs nebūs aktuāla. domāju, ka atliekot uz vēlāku laiku dažādu noteikumu piemērošanu arī var radīt problēmas. Un uh, darbs notiek pie ilgtermiņa politikas līdz 2030. gadam, līdz pat 2035. lai palīdzētu dalību valstīm pamazām uh, nodrošināt, pamazām īstenot pasākumus tīrākā gaisa labā. Jautājumi bija par pielikumu numuru divi par gaisa piesārņojuma pieļaujamajiem rādījumiem, bet sevišķi liel, būtiski šis priekšlikums ir vājināts runājot par sēra uh, monoksīda piesārņojumu. Standarti ir samazināti. Un daži no priekšlikumiem, ko piedāvāja padomi, arī ir atspoguļoti referenta priekšlikumā, un tie padara priekšlikumu daudz vājāku. Tieši domājot par uh, plāniem, kā samazināt sēru piesārņojumu līdz 30. un 35. gadam. Tieši pilsētās Runājot par saskanību likumdošanā, pilnīgi piekrītu tam, ko šodien teica deputāti. Jārunā ir arī par um, kurināmā Un, protams, jāskatās, lai mazajiem uzņēmumiem nebūtu stingrākas, stingrāki noteikumi nekā lielām firmām. Tas ir viss, ko es šobrīd gribēju pateikt. Es nekomentēju vairākus jautājumus, kas tika adresēti tieši komisijai. Uh, Atvainojos, ka mans direktors, man direktori nevarēja ierasties, viņa bija sasirgusi. Paldies! Un tagad pēdējo, pēdējos noslēguma vārds Gžība kungs lūdzu. Paldies! Godātie kolēģi, es nekādā gadījumā nevēlējos vājināt vai atšķaidīt šo likumdošanas priekšlikumu. Un tomēr mums vajadzētu ņemt vērā, ka katrs no šiem priekšlikumiem ir pamatots. Tas ir pamatots arī dokumentos, ar kuriem, kas ir tikuši publiskot, ar kuriem jūs varat iepazīties. Tie atspoguļo noteiktus viedokļus un, protams, ka problēma ir viedokļu saskaņošana, bet runājot par vairāk dzīvokļu mājām vai centrālo apkuri, kur, tad, kur tiek izmantot centrālā apkure, šādās situācijās tiešām var rasties kārdinājums centrālo ap, no centrālās apkuras atteikties un izmantot individuālas apsildīšanas iekārtas. Mums nav drošības. Vienkārši mēs daudz vietas dalību valstīs redzam, ka šis fenomens pastāv un izplatās Paldies par debatēm. Es zinu, ka mums ir maz laika, tāpēc nekomentēšu uh, teikto. Paldies. Thank you very much. I have only two. Paldies. Grozījuma iesniegšanas termiņš par digitālo parakstu ir 5. marts, pulksten 12. Uh, balsojums NV būs 14. aprīlī. Tagad. Agenda, uh, is going to be... Septītais punkts tiks apspriests pēcpusdienā. Un tagad varam uzreiz pāriet pie viedokļa apmaiņas ar Karmenu Vellu, vidas jūrlietu un dzīvsaimniecības komisāru. Ļoti priecājos, ka jūs esat viesos pie mums. Sāksim uzreiz diskusiju esam gan iepazinušies ar komisijas darbu programmu, protams, no jums daudz ko sagaidām. Lūdzu, došu jums vārdu. Ievada uzrunai, un pēc tam būs jautājumi. Uh, then, uh, can, uh... Un tad jūs varēsiet atbildēt uz jautājumiem, ko uzdod deputāti you, Giovanni. Thank you. Paldies, uh, priekšstādātāji. Uh, labrīt visiem deputātiem un es uh, pateicos par to, ka uzņemat mani šodien parlamentā, pateicos par šo viedokļu apmaiņu, par mūsu prioritātēm šogad un arī par plašāku skatī, skatījumu uz man mandāta kompetencēm. Es uzklausīšanā solīju iesaistīties atklātā dialogā ar jums, un uzsākot savu darbu 1. novembrī jau esmu ticies ar daudziem no jums eh, individuāli, un jūsu zināšanas un dotais padoms man vienmēr ir bijis ļoti noderīgs. Šodienas viedokļa apmaiņa, manuprāt, ir nākošais solis tālāk attīstot šo dialogu. Savā uzklausīšanā es apņēmos uh, Eh, darboties septītās vidas rīcības programmas ietvaros. Ceļu kārta septītajai eh, rīcības programmai ir paredzēta, lai stimulētu resursu efektīvu, ar zemu CO2 izmešu palielinājumu un inovāciju pilnu politiku, jo tas palīdzēs Eiropai saglabāt savu dabīgo dabas kapitālu un nodrošināt arī mūsu pilsoņu veselības aizsardzību. Šodien es gribētu ieskicēt to, kā komisija eh, pildīs šo ceļu kārtu 2015. gadā. Tātad ķeršos pie lietas, kas ir bijusi komisijas darba programmas pašā centrā un ko esmu pārnājis ar jums pēdējo nedēļu laikā. Tā ir cirkulāra ekonomika un tās regulējuma pakotne. Zinu, ka lielākā daļa jūsu esat pret atkritumu pārskatīšanas dokumentu atsaukšanas, un esmu dzirdējis arī jūsu viedokli, ka nepieciešams iesniegt ambiciozāk priekšlikumu jau šogad. Es saprotu, ka var pastāvēt zināms skepsi, bet es gribētu aicināt jūs paturēt prātā, ka ir veikta apņemšanās, un šī apņemšanās tiks arī pildīta. Es paredzu, ka komisija turpinās formalizēt šo atsaukumu turpmākajās dienās. Mūsu Uzdevums tagad ir nodrošināt to, lai jaunais priekšlikums dotu vairāk un lai būtu ātri īstenojams. Tagad, es domāju, mums visiem ir jāvērš uzmanība un jāgaida šis jaunais priekšlikums. Mūsu motivācija ir ļoti vienkārši. Mēs gribam Eiropu uzlikt uz ceļa, lai tā sasniegtu patiesu, ilgspējīgu attīstību. Tas nozīmē, ka nepieciešams veicināt cirkulāro ekonomiku, bet nepieciešams arī nodrošināt regulējošo skaidrību tiem, kuru darbu būs atkarīgi no tās un jādrūpēs arī par tiem, kas vēlas veikt vai veikuši investīcijas. Programmas teksts ir ārkārtīgi skaidrs tā tad atsaukt un aizstāt ar e, jauniem ambiciozākiem priekšlikumu, ar jaunu ambiciozāku priekšlikumu līdz 2015. gadam, lai veicinātu cirkulāro ekonomiku. Tātad te nav nekādas e, neskaidrības. Mūsu motivācija ir pilnīgi skaidra un tāpat arī mēķis. Lai sasniegtu mēķi, mums būs nepieciešama jūsu palīdzība. Šī jaunā pieeja ir e, tāda divu aspektu pieeja. Pirmkārt, mēs, protams, prezentēsim jaunu likumdošanas priekšlikumu par mēķiem atkritumu jomā. Uh, šajā jaunā priekšlikumā tiks eh, ņemts vērā jau konsultācijās eh, saņemtā informācija, tāpat arī padoms un parlamenta pozīcija un tāpat komentāri, ko ir izteiguši daudzi, ka šim atkrituma priekšlikumam ir jābūt eh, konkrētām valstīm specifiskākam un komisija izvērtēs visu jaunāko informāciju, bet paļausimies arī uz to darbu, Uh, ko mēs jau veicām, izstrādāt iepriekšējo atkritumu priekšlikumu. Gribu sniegt jums pārliecību, ka jaunais priekšlikums saglabās Eiropas Savienības skatījumu uz atkritumu hierarhiju un mērķi uzlabot uh, atkritumu pārstādes līmeņus Eiropā. Mums ir jānosaka ambiciozi, bet tāpat laikā viedu un efektīvu mērķi. Mūsu panākumu mērs būs tas, cik uh, labi politika tiks Um, īstenot katrā dalība valstī uz vietas. Mums ir jābūt ambiciozākiem tieši attiecībā uz īstenošanu. Otrām kārtām mēs noslēgsim uh, šo apli cirkulārajā ekonomikā. Tas nozīmē, ka ir jāizvērtē ilgspējīga patēri, ilgspējīgs patēriņš un ražošana. Uh, tātad uh, produktu ķēdē pirms tiek kļūst par atkritumiem un arī ķēdes otrā virzienā un jāskatās, ko mēs varam darīt, lai attīstītu un veicot tirgu otrreiz apstrādātiem produktiem. Un manā prātā tāds izteiciens angļu valodā use it or lose it, tātad izmanto vai zaudē. Tā būtu tāda patiesa ironija, ka, ja mēs tiešām veiktu liels centienus atkārtot, izmantot kādu materiālu, ja tas arī, un, un ja tas netiktu izmantots atkārtot. Tātad, tāpēc mums jāredz kaut kādas garantijas, lai šie reciklētie materiāli tiktu atkal ielaist ražošanas ķēdē. Šo reciklēšanu var padarīt vienkāršāku, lētāku un efektīvāku, ja produkti tiek izmantoti un izstrādāti, jau paredzot prātā šo koncepciju, ka atkritumiem jābūt minimāliem. Tātad uh, ceļu kartas ietvaros mēs identificējam, ko ir iespējams izdarīt ātri un nāksim klajā ar citiem pasākumiem, ierosinājumiem mūsu mandātu laikā. Mēs arī skatāmies, cik lielā mērā resursu efektīva izmantošana cirkulāra ekonomika var dot ieguldījumu, lai nodrošinātu energoefektivitātes mērķus. Tas ir aspekts, kas arī tiks aplūkots mūsu energosavienības paziņojumā. Uh, ar kuru mūsu vicepriekšsādātājs Šefkovičs kungs rīt nāks klajā plenārsēdē rīt pēcpusdienā. Abi aspekti šajā cirkulārās ekonomikas pakotnē, tātad gan atkritumu mērķu pārskatīšana un ceļu karte šai produktu pusē, tas viss nāks klajā līdz 2015. gada beigām. Es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka šī ir tāda plaša un ambicioza programma atbilstoši uh, Uh, septītai vidas rīcības programmai un atbilstoši arī ilgspējīgas attīstības mērķiem, pie kuriem es atgriezīšos vēl tālāk savā uzrunā. Gribu atgādināt jums, ka 12. mērķis apvienoto nāciju uh, ilgspējīgas attīstības mērķos konkrēti nosaka, ka mums ir jānodrošina ilgspējīga ražošana un ilgspējīgs patēriņš. Tātad, tāpēc mēs esam arī uh, uzskatījuši, ka atkrituma pakotne kā tāda viena neizdarīs visu, tāpēc vērsīsim uzmanību šo mērķi visi kopā. Maksimāls vērtības iegūšana no resursiem nozīmē, ka ir nepieciešama rīcība visos eh, produkta dzīves ciklos, sākot no izējumateriāla ieguves, eh, caur produktu dizainu, produkciju, izplatīšanu un preču patēriņu, remontu un atkārtos izmantošanas schēmām, lai nonāktu pie atkritumu pārvaldības un atpakaļ ražošanas. Protams, ka mēs te nesākam no nulles. Mēs esam jau uzklausījuši viedokļus par eh, atkritumu priekšlikumu, ar ko nācām um, klajā pagājušā vasarā no daudzām iesaistītām pusēm, un te es gribētu pateikties jums visiem no sirds par jūsu interesu un ieguldījumu, kas, es domāju, būs vēl lielāks nākotnē. Esam paredzējuši mm, dažādi darbības, instruments un pasākums eh, produktu un eh, ķīmiskās politikas jomā, lai varētu tālāk veidot šo cirkulāru ekonomiku. Mums ir jākombinē šīs eksperta zināšanas ar mūsu politisko apņēmību, lai panāktu pēc iespējas eh, visaptverošāku pakotni. Pagājušā gada decembrī Lionā es pieredzēju, kā tika piešķirts Eiropas biznesa vidas balvas eh, ekoinovāciju jomā. Kā mēs varam šo radošumu, kā mēs varam stimulēt to tālāk, kā mēs varam uh, nonākt pie viedāks eh, produktu politikas, vai mēs varam izmantot instruments, kā piemēram ekodizaina direktīva, arī cirkulārās ekonomikas nolūkos, kā ar reciklēto produktu kvalitāti, vai mēs varētu tālāk izmantot eh, ķīmisko vielu regulējumu, lai uzlabotu eh, pārstrādāto materiālu kvalitāti un lai nepieļautu kaitīgu vielu nokļūšanu atpakaļ ražošanā un kā ar kritiski svarīgākajiem materiāliem. Industriālajie atkritumi ir puse no visiem atkritumiem Eiropas Savienībā. Kā labāk risināt šo problēmu? Vai varam izvērtēt labākās pieejamās tehnoloģijas, labākai cirkulārai ekonomiskas industrijai? Kā mēs varam uzlabot kaitīgo, bīstamo materiālu atkritumu pārvaldību, kā mm, ar patērētāju politiku, kā to saskaņot ar cirkulārās ekonomikas mērķiem? kā Eiropas Savienība var atbalstīt cirkulāro ekonomiku ar finanšu atbalsta izmantošanu. Šie ir jautājumi, pie kuriem mums kopā būs jāstrādā turpmāko mēnešu laikā. Veicamie pasākumi varētu būt uh, kombinēti tātad uh, likumdošana, uz tirgu balstīta instrumenta, pētniecība un inovācijas, stimula informācijas apmaiņa un atbalsts uh, brīvprātīgai pieejai tas eh, dotu uzņēmiem arī MVU konkrēts instrumentus, kas veicinātu pārēju uz cirkulāru ekonomiku. Komisijas sagatavošanās ziņojums par Eiropas strateģisko investīciju plānu izgaismo to, cik svarīga ir resursa efektivitāte. Tā tiek noteikti kā viens no galvenajiem mērķiem. Un to mēs varam izvērst tālāk, kā mm, tādu atbalstu ekoinovāciju projektiem, papildinot to atbalstu, kas jau ir pieejams no Eiropas struktūra fondiem. Ir daudz dažādas potenciālas darbības un rīcības, un mēs veiksim plašas konsultācijas pirms izvēlēsimies atbilstošākos instrumentus. Jūsu ieguldījums šajā procesā būs ļoti vērtīgs, un, kā vienmēr, esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokļus, sākot ar šodienu, un uh, arī caur jūsu pašinicijas ziņojumu par cirkulāro ekonomiku, kurš, kā es saprotu, varētu tikt apstiprināts plenārsēdē pirms vasaras. Būsim inovatīvāki, strateģiskāki un ambiciozāki visi kopā. Uh, tagad par um, ierosināto direktīvu nacionāliem emisiju griestiem ir skaidrs, ka priekšlikums joprojām paliek uz galda. Mēs uh, sarunu laikā nāksim klajā ar modificētu priekšlikumu, ņemot vērā uh, Um, šīs attīstījušās pozīcijas, kādas ir uh, likuma devējiem atspogļot sinerģijas un uh, energo un klimata politiku. Tāpat uzmanību vēršot uz to, lai tik mazināts administīvais sloks, bet nekompromitējot uh, sasniedzamos mērķus. Tagad, kad esam aprēķinājuši izmaksas balstoties uz aktualizētiem statistikas datiem no dalību valstīm, ir svarīgi virzīt šo diskusijas politisko līmeni Mēs atzīstam, ka joprojām pastāv bāžas saistībā ar šo priekšlikumu, un tās ir jārisina. Tāpat laikā mēs saglabājam spēcīgu ambīciju līmeni, lai samazinātu būtiski ietekmi uz veselību. Es eh, pozitīvi raugos uz tālāku parlamentu un padomas darbu, lai nodrošinātu tālāk arī komisijas eh, darbu un apņemšanos rast eh, tādu ātru un visiem pieņemamu vienošanos. Jūs tāpat debatējāt par uh, Gžiba kunga ziņojumu par uh, vidējas jaudas uh, sadedzināšanas iekārtām. Runātājs atvainojas par uh, uzvārdu izrunāšanu. Šīs iekārtas ļoti būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tīpaši pilsētās. Man ir liels prieks redzēt, ka Eiropas parlaments gribētu panākt vienošanos eh, pirmajā lasījumā Latvijas prezidentūras laikā komisija eh, veicinātu šādu vienošanos. Mēs ceram, ka būs pozitīvs rezultāts un ka mēs varēsim tādā veidā sasniegt savus kopējos emisiju mērķus. Un tagad turpināšu ar vēl vienu iniciatīvu, kas ir darba programmā. Apvienoto nāciju ilgspējīgas attīstības mērķi. Ar savu kolēģi Nevenu Mimicu, eh, attīstības komisāru, mēs jau esam ierosinājuši pirms trīs nedēļām eh, paziņojumu par nabadzības izskaušanu un ilgspējīgas attīstības veicināšanu šī gada septembrī. Valstu vadītājiem, val, vadītāji tiks aicināti vienoties eh, par darba ietvaru pēc 2015. gada papildinot eh, tūkstošgads attīstības mērķus un eh, paziņojumā tiek izklāstīts Eiropas Savienības skatījums attiecībā uz jaunu globālu partnerību, kas tik tiešām ir reāli nepieciešamība, ja mēs gribam sasniegt ilgspējības attīstības mērķus, viens no kuriem ir vērsts tieši uz ražošanu un patēriņu. Eiropas Savienība var būt globāls spēlētājs dažādās jomās, piemēram, lai identificētu jaunus, ilgspējīgākus patēriņu un ražošanas ciklus, tāpat arī eh, attiecībā uz okeānu pārvaldību un eh, vēršot uzmanību arī uz mūsu jūras resursiem un globālo ekosistēmu, kā jūs atcerties arī no manas uzklausīšanas, okeāna pārvaldība ir viena no galvenām prioritātēm mana mandāta laikā. Paziņojumā, ko mēs pieņēmām, ir izklāstīts komisijas viedoklis par to, kas ir nepieciešams, lai īstenot šo globālo darbu kārtību. Tur ir iekļauts idejas par monitoringu, atskaitīšanos un mūsu apņemšanos pārskatīšanu. Darbības sarakstā ir ieskatāts ceļš uz efektīvu īstenošanu pēc 2015. gada, veicot konkrētas darbības Eiropas Savienībā un arī um, no citu partneru puses. Es ceru, ka mūsu diskusijas ar parlamentu būs pozitīvas, tā lai mūsu apņemšanās un pozīcija um, tālāk um, izvērš sev kā vērst, kā veiksmīga darba kārtība pēc 2015. gada. Un tagad daži vārdi par dabu. Uh, šis ir dabas kapitāla gads, lai dotu tam labāku redzamību, mm, tiks noturēt vairāk pasākumu, sākot ar uh, dabas Uh, situācijas uh, ziņojumu pavasarī, tāpat arī notiks uh, tāds dabas likumdošanas fitnes pārskats dažādos šī gada etapos un notiks Eiropas Savienības bioloģiskās dažādības stratēģijas pārskats. Mēs esam uzsākuši projektu kopā ar Eiropas Investīciju banku par dabas kapitāla finansēšanas līniju NCFF un uh, tās ir tāds inovatīvs veids, un tas viss eh, atkal ietilpst šajā fitnes pārbaudē, kas eh, atkal savukārt ietilpst plašākā Eiropas Savienības likumdošanas pārskatā refit programmas ietvaros. Ne tikai daudz jūsu vidū, bet arī daudz pilsoņu un nevalstiskās organizācijas piešķir lielu svarīgumu regulējumam dabas jomā. Komisija apzinās, ka pastāv daudz dažādu delikātu aspektu, kas saistās ar refit pasākumu komisija veiks izvērtējumu un tas būs tādā visieptvarošanā un caurskatāmā veidā būs liels iespējas dot savu ieguldījumu dažādos oficiālos pasākumos, kā piemēram būs zaļā nedēļa jūnija sākumā, un šogad mēs liksim uzsvaru uz dabu un bioloģisko dažādību un noturēsim šī fitness check viens sēdo pušu konferenci septembrī. Un es esmu pārliecināts, ka varam paļauties arī uz Eiropas parlamentu ieguldījumu. Es eh, ceru, ka mēs pozitīvi sadarbosimies kopīgi savas kopējās darba kārtības jautājumos eh, un eh, mēs izmantosim šī vides pārskata ziņojums. Tas ir tāds būtisks piecu gadu ziņojums, ko izstrāda Eiropas vīdes aģentūra. Bet noslēgumā gribētu teikt dažus vārdus par ieviešanu, īstenošanu. Savā uzklausīšanā es uh, skaidri norādīju, ka dalību valstīm ir jāuzlabo savs uh, devums, un dažās jomās diezgan būtiski. Es zinu, ka jūs piekrītat, ka nepieciešama pilnīga un kārtīga jūsu uh, pieņemtā tiesiskā regulējuma īstenošana, un es zinu, ka jūs man piekrītat, ka nav jēgas noteikt mērķi ja tas, netiek, ja tas nepārto par izpildītu mērķi. Lai to nodrošinātu, es ciešāk sadarbošos ar eh, dalībvalstīm, lai palīdzētu likvidēt barjeras, lai konkrēti uzzinātu, kādas ir problēmas un lai nodrošinātu atbilstības, eh, veicināt atbilstības nodrošināšanu. Jūs man varat palīdzēt šajā darbā un es aicinātu jūs izmantot jūsu ietekmi un jūsu mm, sadarbības darba tīklus jūsu valstīs un jūsu vēlēšana apgabals, lai uzlabotu šo īstenošanu. Tādā veidā mēs nodrošināsim vienlīdzīgas spēles noteikums, kādus arī pelna mūsu uzņēmumu. Un vēl svarīgāk tas nodrošinās augstu vidas standārtu nodrošināšanu, kādus būtu jānodrošina Eiropas Savienības pilsoņiem. Liels paldies, ka uzklausījāt mani un ceru, ka mums būs interesanta viedokļu apmaiņa. Liels paldies! Thank you to you to your, and for your presentation. And... Paldies par uzstāšanos un mūsu eh, komisija arī ir ieinteresēta šajā jautājumā. Tātad tagad pirmais eh, jautājumu rauns. Eh, Pīters Līza no EPP. Paldies. Ivo Belets būs Eh, tad aizstās eh, koordinātori. Es lūkšu viņu teikt dažus vārdus. Paldies un eh, labrīt, komisāra kungs, un priecājos jūs redzēt šajā komitejā. Ir divi jautājumi. Protams, mēs priecājamies, ka komisija joprojām skata šo priekšlikumu Un jūs arī teicāt, ka ir jauni priekšlikumi, ko mēs skatīsim. Pirmkārt, jautājums. Es e, zinu, ka visi šeit grib ļoti ambiciozu priekšlikumu un minimālu birokrātiju. Kā jūs plānojat e, šo te paradoksu atrisināt un samierināt šīs divas prasības? Mēs zinām, ka vairākas dalību valstis pašlaik piedzīvo grūtības ar esošo standartu ievērošanu. Tātad, kā jūs palīdzēsiet šīm dalību valstīm, lai sasniegtu nākotnē augstākus mērķus, kas nebūs viegli. Un otrs jautājums par eiro eh, standartiem, par eh, ceļu transporta emisiju standartiem. Mēs zinām, ka pašlaik netiek ņemti vērā eh, ņem, reālā situācija. Tātad ir plāni pārskatīt pašreizējos standartus, bet kā jūs nodrošināsiet, lai 2000 17. gadā eh, teiks eh, izmēģinājumos lietot īstie emisiju standarti. Paldies! Paldies! Eh, atšķirībā no tautas partijas mēs nebūtu nesam priecīgi par to, ka atkritumu pakotni komisija ir atsaukusi. Mēs uzmanīgi skatīsimies, kas komisijā notiek turpmākajās nedēļās un mēnešos šajā ziņā. Protams, svarīgi ir, lai būtu vispārīga pieeja, tāda, lai nebūtu, lai tiešām cirkulārā nozīmētu pilnu apli, nevis tikai pusapli. Energoefektivitāte arī ir ļoti nozīmīga un, protams, ka pēc iespējas materiāli ir jāizmanto atkārtoti. Ir liels potenciāls, kas nav izmantots arī darba vietu veidošanā. Līdz diviem miljoniem darba vietu varētu radīt, ja mēs konsekventi turpināsim šo ceļu. Un nevajadzētu lieki vilcināties, bet ja nu tiešām priekšlikums tik kļūs vēl labāks, tad uh, mēs ar prieku ļausim sevi pārsteigt. Runājot par Eiropas Savienības vides likumdošanu un kā tā tiek ievērota, bieži mēs neredzam aiz kokiem mežu īstenošana notiek dalību valstīs, un tas ir uh, tas āķis, uh, ka ne viss dalībvalstīs notiek tā, kā mēs bijām iedomājušies. Nu, piemēram, habitātu direktīva, iet, ūdens pamatdirektīva, pārbaudot, kā tiek kopš janvāra, kā, tie, kā notiek īstenošana, situācija uzlabojas, ir vairāk naudas pārbaužu veikšanai. Jūs esat atbildīgs arī par zivsēmniecību. Es eh, zinu tikai to, ka dalība valstīs par zivīm atbildīgās iestādes vienkārši piever acis attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanu, vai mums vajag dzīga cita stratēģija varbūt un arī vides rīcības programma paredz efektīvākas pārbaudas un kontroles attiecībā uz likumdošanas īstenošanu, kādi ir komisijas plāni šai ziņā. Mūsu darba kārtība ir blīva, un ja mēs visu īstenosim, efekts būs labs, bet mēs esam daudz lieki zaudējuši laika. Jā, Madam Gerling. Eh, Girlings kundze. Eh, paldies un eh, paldies komisāra kungs. Vispirms es gribētu jums pateikties par jūsu atbalstu gaisa kvalitātes paketei, bet es gribētu runāt par kaut ko citu, nedaudz vairāk par habitātu direktīvu Jūs to minējāt savā ievadrunā, un mēs visi esam redzējuši un joprojām strādājam uz jūsu sākotnējās vēstules pamata. Un eh, ir arī prezidents Junkers lūdzis jūs pārvērtēt, kā šī direktīva darbojas. Nu, skaidrs, ka pašlaik eh, konkrētas atbildes vēl nevar būt, bet es gribētu dzirdēt eh, cik tālu pašlaik ir eh, darbs aizgājis un eh, ceram, ka eh, šie priekšlikumi nenovājinās pašreizējo sistēmu. Paldies! No Aldei grupas Gerbrandi kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies, komisāra kungs, par jūsu paziņojumiem. Pirms Eh, šīs eh, pirms jūsu stāšanās eh, amatā, nu, es jau teicu, ka jums būs cīņa. Nu, atklāt sakot, pirmā cīņa par atkritumu paketi jums ir zaudēta komisijā. Es nejautāšu par šo cīņu, bet es gribētu jums apskatīt nākošo cīņu, kas jums būs jāizcīna, tātad par uh, ilgtspēju, kas ir jānodrošina un arī kā nodrošināt, lai jun Junkera investīcija plāns veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Mēs zinām, ka nākotnes ekonomika būs uh, ilgtspējīga, tātad, uh, ja mēs sākam investēt nākotnes ekonomikā, tad ir jāievēro ilgtspējas kritērija. Un mēs zinām, ka jebkuras investīcijas pretējā virzienā ir eh, neliederīgi iztērēta nauda. Tātad trīs konkrēti jautājumi. Jūs jau apspriežat ar kolēģiem, kā nodrošināt eh, ilgtspējas eh, kritērijas Junkera investīciju plānā, un vai jums ir sava analīze par šo investīciju plānu un cik tas ir ilgtspējīgs, Un, ja jā, vai jūs varat eh, šo analīzi nosūtīt parlamentam, ja nē, vai jūs varat tādu analīzi izdarīt. Un, beidzot, eh, no eh, savas puses, apskatot līdzinējos projektus investīciju plānam, izskatās, ka ir šāda ļoti vecmodīga transporta infrastruktūra, kas nesaskan īsti ar rītdienas ilgspējīgo ekonomiku un baidāmies, e, ka bāžas par vīdi tiks vienkārši nostumtas malā. Vai jūs varat apstiprināt, ka tas tā nebūs un ka Junkera investīcija plāns būs e, pirmais solis uz e, ilgspējīgu Eiropas ekonomiku? Paldies! Paldies! No GOE grupas Konečna kundze. Paldies priekšādātāji, paldies eh, komisāram arī par eh, detalizēto darba plānu. Tas ir detalizētāks nekā mēs esam raduši dzirdēt. Goe mēs neesam apmierināti ar to, ka jau piecus gadus gatavojām atkritumu pakotni, esam veltījuši tam daudz laika, veikuši pētījumus Un tagad apsolīt, ka gada laikā jūs paveiksiet vēl vairāk, tas nav īsti godīgi, bet es, protams, turēšu īkšķi un jums būs mūsu atbalsts, tāpat kā atbalsts no visiem tiem, kas ļoti nopietni uztver šo jautājumu. Man ir vairāk jautājumu. Jūs pirms, pirms neilga laika teicāt, ka ekonomiskā izaugsme un Uh, vides aizsardzība nav pretrunā. Cik tālu jūs esat pārliecināts par to, ka ekonomiskā izaugsme vai ka mums ir, ja, ka arī TTIP uh, pārunās šī, šāds princips tiek piemērots, ka nav jāizdara izvēle starp uh, ekonomisko izaugsmi un uh, vides aizsardzību vai varat apliecināt, ka attiecīgie priekšlikumi par labu videi netiks vienkārši ignorēti? Un vēl viens jautājums par gaisa tīrību un par to, kā tiek īstenotas jau pieņemtās direktīvas. Kādus soļus jūs esat iecerējis veikt, lai esošās uh, direktīvas, kas netiek ievērotas dalību valstīs, beidzot tiktu uh, īstenotas. Thank you, Commissioner, and uh, thank you for. Paldies, uh, komisāra kungs, un paldies par uh, ievadu runu. Līdz šim mēs kā vides komiteja esam ļoti uh, pieklājīgi izteikušies, mēs nu, kā Nīderlandietis runāšu tiešāk. Nu, līdz šim vides komisija nav neko devusi un ir e, tas nav e, veiksmīgs darbs. Pašlaik e, nav uzticības, jo ja komisija saka, ka tiek apsvērta atkrituma paketes atsaukšana, bet vispirms ir jādzird institūcija viedoklis, tad ko tas nozīmē? Vides ministri bija pret decembrī. Eiropas parlamentam nav uh, galīgas pozīcijas par programmu, bet eh, viņi ir pret atkritumu paketi. Vispārīgo lietu padome ir pret atsaukšanu Bet, ja jūs eh, turpināt eh, atsaukšanu un tad mēģināt iestāstīt, ka jūs eh, klausāties pārējos, nu tad tas tā nav. Jūs zaudējat uzticību un jūs, jums būtu jāatbild, kāpēc jūs turpināt šo atsaukšanu, ja institūcijas ir pret atsaukšanu. Un, nu, par saturu Nu, jūs īsti neko nepateicāt. Ja jūs sakāt, ka jūs saglabājat vīziju, saglabājat šos mērķus prātā, pārstrādes mērķus, tas nav skaidrs. Vai jūs tos paturat likumdošanas priekšlikumos, jā vai nē? Man neinteresē, ko jūs paturat prātā, man interesē, kas ir eh, likumdošanas priekšlikumos. Ja jūs sakāt, ka jums būs vairāk ambīcija, jūs būsiet apņēmīgāk, bet tad, ja jūs runājat tikai par ceļa plānu, nu tad šī, šī te apņemšanās ir tikai frāze un nekas vairāk. Vai jūs varat pateikt, ka šī apņēmība nozīmē likumdošanas eh, normatīvos aktus un nevis tikai ceļa plānu? Tikai ja jūs eh, to apsolāt šodien, nu tad mēs varam kaut kā daļai atjaunot uzticību, bet pagaidām tā nav. Lūdzu ņemt to nopietni. Paldies! Un FDD Beničīņa kungs. Paldies! Komisāra kungs, es klausījos, kad jūs runājat par ekonomiku, um, šo cirkulāro ekonomiku. Nu, parasti uh, lielākajā daļā gadījumā, kad runā par šo ekonomiku, runā par atkritumiem bet eh, mēs pietiekami daudz eh, nerunājam par to, kāpēc iespējas eh, būtu jāsamazina resursu patēriņš, īpaši fosilo resursu. Jūs esat ne tikai vides, bet arī jūrlietu un zvejas komisārs, tātad es gribētu runāt par naftu. Tātad 3. novembrī tika pabeigt Eh, Horvātija pabeidza naftas izpēti Adrijas jūrā apmēram. Tātad eh, eh, Horvātija, Slovenija, Bosnija, Hercegovina, Itālija, Melnkalne un Grieķija tiek ietekmēta. Šeit ir runa par pusi no Adrijas jūras, ko vienmēr lietoja uh, Eh, zvejniecībai un turismam. Eh, Adrijas jūrā ir gara piekrastes līnija un ir 1200 salu ar simtiem tūkstošu cilvēku, kas dzīvo šajās salās. Eh, kā jūs paskaidrosiet Horvātu pēc naftas ieguves, viss šis turismas tiks iznīcināts un arī visas tradīcijas? Kā jūs to paskaidrosiet grieķiem un itāliešiem? Nu, problēma ir ne tikai tad, ja kaut kas notiek, eh, ja ir kādas avārijas naftas eh, urbumos. Nē, visu laiku ir problēmas, un šis vēsturiskais mantojums tiks iznīcināts. Nu, protams, dalību valstis lemj par eh, energoresursiem, ne jau jūs, bet es gribētu tomēr zināt, ko komisija un ko jūs darāt, lai uh, izvairītos no šādām situācijām un nodrošinātu pamatiesību hartā noteikto veselības, veselības un vidas aizsardzību eh, tiesības. Paldies, un tagad es došu vārdu komisāram pirmajām atbilžu raundām un eh, lūkšu iekļauties septiņās minūtēs, arī tāpēc, ka mums ir garš eh, jautātājs sāraksts, kas vēl grib jautāt. Paldies. Pirmkārt, es gribētu sākt ar pēdējo jautājumu. Mums arī ir tādas pašas bažas kā jums, un jūs runājat par izēju materiāliem un atkritumiem. Šeit ir arī jābūt lielākai apņēmībai, jo tas vispār nav pat ņemts vērā pašreizajā priekšlikumā. Tātad ir normatīvie akti, un mēs pārliecināsimies, ka dalību valstīm būs tiesības eh, lēmt, vai eh, tās eh, pēt, piedalās pētījumos vai nē, bet šī likumdošana būs jāievēro. Un par komentāriem un iedrošinājumu paldies, bet runājot par šo atsaukšanu Ja jūs esat eh, apmierināti ar to, ka ir tikai puse no procesa, nu, tad es eh, neesmu. Ja jūs gribat skatīt tikai atkritumus, tikai patēriņu, nu tas ar to nepietiek. Ir jāskatās uz visu, un ja mēs domājam tikai par to, lai būtu apņēmīgi attiecībā uz likumdošanu, nu, jābūt ir apņēmīgiem arī domājot par ieviešanu. Mūsu, pienāku, mūsu panākums vērtēs nevis pēc tā, cik normatīvos aktus esam pieņēmuši, bet pēc rezultātiem, kādi būs šiem normatīvajiem aktiem. Par eh, goe pārstāvis eh, teikto Es paļaujos uz jūsu atbalstu par ekonomikas pieaugumu un e, to, ka tas ir saistīts ar vidi, arī es to teicu un es arī tā domāju. Ja ir pietiekami, ja ir vajadzīgi pierādījumi, ka vide un ekonomika var uh, sadarboties, nu, cirkulārā ekonomika arī tādā veidā darbojas. Uh, tiek ņemta vērā gan ekonomika, mēs gribam efektīvāk strādāt un gribam būt konkurētspējīgāki un tiek ņemta vērā arī vide, mūsu resursu deficīts. Jā, es domāju, ka vide un ekonomika var būt saistītas par Lambrandī, par Gerbrandī kunga teikto. Nu, es neteiktu, ka es esmu zaudējis šo pirmo cīņu faktiski. Es to uzvarēju tātad par plastmasas maisiņiem, un ja mēs varētu sagatavot tiešām apņēmīgu paketi, par eh, cirkulāro ekonomiku skatot ne tikai atkritumus, bet arī ražošanu, tad mēs eh, uzvarēsim arī otro cīņu. Eh, un par investīciju plānu apspriedi ar viceprezidentiem. Jā, šis ir jautājums, ko mēs nepārtraukti apspriežam un ir mēs arī uzskatām, ka šiem fondiem būs jādarbojas tā, lai tie būtu ilgspējīgi. Un mēs arī skatīsimies, lai tas tā notiktu. Gerlinga skundze par kvalitātes paketi un habitātiem. Es nevaru pašlaik vēl precīzi atbildēt, bet tas ir jautājums, pie kura mēs strādājam un pie tā skatīs, skatīsimies eh, par to arī nākošajā gadā. Un es gribētu apstiprināt vēlreiz, ka eh, tāds eh, ir mūsu mērķis vēl joprojām. Par šo atsaukšanu, nu jūs neesat apmierināts, ja mēs runājam par tikai par atsaukšanu, nu, es esmu tādā pašā eh, pozīcijā. Ja pēc šīs atsaukšanas viss eh, apstātos, nu tad es būtu vēl nīknāks nekā jūs bijāt. Bet eh, mēs nerunājam par atsaukšanu un viss. Mēs runājam par to, kā atsaukt šo priekšlikumu un sagatavot vēl apņēmīgāku uh, gan par atkritumiem, gan arī e, mēs plānojam jaunu priekšlikumu par ražošanu. Tātad e, es aicinātu jūs domāt ne tikai par to, ka notiek atsaukšana. Atsaucam šo priekšlikumu, gatavojam jaunu. Nu, par darbu un zaudētiem laikiem es piekrītu, Šeit ir arī ekonomisks eh, jautājums, un tāpēc mēs gribētu to saskaņot ar komisijas eh, prioritātēm - nodarbinātība, pieaugums un investīcijas, un mums nevajag vairāk izšķērdēt laiku. Tātad mums vajadzētu eh, skatīt jauno priekšlikumu, jo kad mēs runājam par zaudētu laiku, tad mēs jau kavējam. Un, nu, man īsti negribētos to teikt, reizēm man liekas, ka mēs piedāvājam par maz un par vēlu. Mēs kaut ko apspriežam tādu, ko koncepcijas līmenī jau sprieda 60. gadu beigās, un sāka izstrādāt jau 70. gadu sākumā. Nu, mums Eiropas Savienībā visu laiku notiek sarunas par šo koncepciju, nu, un tas ir zaudēts laiks. Um, nu, tagad ir jāuzlabo tālāk uh, tas, uh, kas mums ir. Un par um, to lai būtu vairāk eh, naudas eh, pieejams. Es arī runāju ar eh, kolēģiem. Tātad, ja mēs runājam par lielākām ambīcijām ieviešanas posmā, tas nenozīmē, ka ir tikai jāskata normatīvie akti, tātad apņēmīgākā likumdošana un tas arī viss. Bet tas tā nav. Es un komisija gribam arī, lai rezultāti būtu labāki. Un mēs eh, arī mēģinām apspriest, kā noskaidrot, kādā veidā piesaistīt vairāk finansējumu projektiem, lai dalība valstis varētu šos eh, mērķus īstenot. Eh, teiksim, kāpēc finansēt piecu un sešu zvaigžņu viesnīcas dalību valstīs, ja mēs varam e, finansēt projektus, e, kas varētu ieviest mūsu likumdošanu labāk. Un e, par Beletkungu teikto beidzot par birokrātiju es piekrītu. Un mums būtu jāsamazina administratīvais sloks, ne tādā veidā, ka samazinātu eh, standartus, bet, piemēram, kāpēc dalību valstī ir katru nedēļu jāatskaitās, ja mēs varam eh, samazināt eh, šo atskaišu skaitu, saglabājot tos pašus rezultātus. Šo laiku, kas tiek patērēts atskaitēm, varētu labāk lietot normatīvo aktu ieviešanai. Es eh, nezinu, eh, ko tagad teikt, varbūt es papildināšu vēlāk vēl. Paldies! Simple, I... Man ir, es uzdevu divus ļoti vienkāršus jautājumus, bet nesaņēmu atbildi. Pirmais jautājums bija, vai Uh, likumdošanas priekšlikumā būs atkārtotas pārstrādes mērķi un vai būs arī likumdošanas priekšlikums, kas domāts ražotājiem. Divi vienkārši jautājumi, uz kuriem var dot vienkāršas atbildes. Par pirmo jā, un runājot par ražotājiem, uh, un visu, kas saistās ar viņu likumdošanos, to mums jāstrādā un jādiskutē, jo te būs tāda kombinācija, vai tā būs likumdošana vai kādi komunikē, bet par to mums jārunā. Paldies! Tagad otrā jautājuma atbilžu kārta. 27 cilvēki vēlas uzdot jautājumus. Katram viena minūte. Pēterles kungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Komisāra kungs, bija prieks dzirdēt, ka jūs izcēlāt inovācijas un stratēģisko pieeju. Es gribētu konkrēti par to parunāt. Manuprāt, mums konceptuālā līmenī ir vajadzīgas inovācijas un jābūt tādai visus sektorus aptverošai uh, pieejai. Lauksēmniecība cieš no pārāk maziem ienākumiem. Uh, radically... Un mans priekšlikums ir pilnībā mainīt investīciju veidu lauksaimniecības ražo, ražīgumā. Uh, ja Tātad, ja lauksaimnieks uh, uzstādītu saules baterijas un tā tālāk, tad daļai viņš saņemtu elektrību no saviem avotiem, bet uh, subsīdijas tad attiecīgi varētu samazināt un attiecināt uz hektāru, un to tad varētu attiecināt tālāk uz uh, kilovatstundu ražošanu, lai <laughs> garantētu enerģijas cenas. Ar šādu filozofiju šis lauksaimnieks ģenerētu papildus uh, ieņēmums savai lauksaimniecībai, nodrošināt savas energo vajadzības. Es uh, izsakos ilgākā minūte, bet domāju, ka svarīgākais ir integrēt uh, uh šo vietai ražoto enerģiju vienotā stratēģijā. Mans jautājums, kā jūs varētu atbalstīt šādu konkrētu attīstību, ne tikai konceptuālu dokumentu? Paldies! Dear colleagues, Godātie kolēģi, mums ir jāturās pie laika tik, cik mums ir. Bet lūdzu vienu minūti katram. Otsakungs, paldies, es ceru, ka es iekļaušos laikā. Jūs runājāt ka, par to, ka 2015. ir dabas kapitāla gads Un te jābūt ambiciozākiem tieši noteikumu īstenošanā. Man ir jautājums par īstenošanu un bioloģisko daudzveidību. Kā komisija grasās īstenot uh, īstenošanas vai uzraudzīt īstenošanas noteikumus attiecībā uz par uh, piemin, šeit pieminēto direktīvu. Vai putni Maltā arī tos pasargā um, Eiropas Savienības um, likumdošana, vai šeit kaut kas tiek darīts, lai izbeigtu iznīcināšanu? Višņevskas kundze nākamā. Paldies, priekšēdētāji! Es gribu eh, uzdot jautājumu par vidējas jaudas sadedzināšanas iekārtām, un kas īpaši izmanto cieto kurināmo. Ir, šeit ir mainīti noteikumi, un tas nozīmē, ka cilvēki eh, atteiksies arvien vairāk no centrālās apkuras un uh, izmantos eh, individuālās apkuras katlus, kas galīgi nav ieteicami. 1,5 miljoni cilvēku polijā, viņiem draud eh, energo nabadzība, un simtiem miljonu cilvēku Eiropā nevar samaksāt savus apkuras rēķinus šai politikai Eiropas Savienībā ir jābūt realistiskākai, lai arī cilvēki, kas dzīvo trūkumā vai nabadzībā, lai arī viņi tomēr varētu uh, samaksāt par apkuri, vai komisija šeit nevarētu izrādīt lielāku elastību attiecībā uz uh, centrālu apkuri, kurā tiek izmantotas ogles lai varētu izmantot visu potenciālu. Mač, um. Eh, Berderas kundze, paldies. Pagājušajā uh, gadā parlaments lūdza no komisijas rīcības plānu apdraudēto sugu aizsardzībai un mēs gaidījām no jums šo rīcības plānu. Jums gan ir daudz, kas jūsu, jūsu plānā, arī tā saucamā putnu un habitātu eh, direktīva, bet bez eh, tā, kas skar jūru un zivis, es gribētu tomēr no jums dzirdēt, kāds progress ir panākts saistībā ar noziegumiem, kas tiek veikti vidē un uh, attiecībā uz savvaļas uh, dzīvniekiem. Un kas ir paredzēts mežu atjaunošanā un kā komisija grasās reaģēt uz uh, noziegumiem attiecībā uz putniem Maltā, vai šeit kaut kas tiek darīts, lai novērst tos. Aha. Paldies, mans jautājums. Eh, pavisam ātri jūs zinat, ka eh, komisija ir apņēmusies eh, izslēgt ultraperiferos reģionus no putnu direktīvas ietvara. Tas ir pilnīgi neizprotam, jo tieši ultraperiferijos reģionos atrodas galvenie šie bioloģiskās daudzveidības punkti. Uh, Es esmu saņēmis atbildi no Eiropas komisijas, kurā ir teikts, ka nav paredzēts modificēt eh, habitātu direktīvu, lai iekļautu dzīvotnes un sugas ultraperifērijos reģionos. Un eh, man jāsaka, ka nu, man vienkārši rokas nolaižas, un es nesaprotu, kāda ir motivācija, uz kādu nopietnu pamatu komisija to dara, kāpēc netiek iekļauti šie attālinātie reģioni tik ļoti svarīgā direktīvā. Uh, vai izvērtēšanas procesā šis jautājums tiks uh, aplūkots. Paldies! Thank you very much, and now Miss. Paldies, Šleka kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Okay. <laughs> uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner Vela, today we heard unfortunately. Paldies. jūs runājāt par ambicioziem mērķiem. Ir ļoti daudz lietu, kā veicināt cirkulāro ekonomiku un kā vairāk atkārtoti pārstrādāt, bet es neredzu šogad nekādus produktīvus pasākumus, nedz arī likumdošanu, kas būtu paredzēta. Mēs drīzāk uh, sēdēsim pie atsauktās atkritumu pakotnes un tas drīzāk izskatās, ka arvien vairāk atkritumu tiks sadedzināti, nevis pārstrādāti. Tas ir pretrunā ar vides aizsardzības plānu, un tas attiecas ne tikai uz pārstrādājumiem, ne tikai uz nepārstrādājumiem atkritumiem, bet arī uz tādiem, ko varētu pārstrādot atkārtoti. Energo, eh, enerģētikas savienības radīšanā problēma ir arī lielais dedzināmo ap, atkritumu apjoms. Un kā jūs grasāties šeit? aktīvāk cīnīties pret atkritumu poligoniem, kur tiek dedzināti atkritumi. Paldies, nākamais kolēģis. Sì, grazie Presidente, buongiorno Commissario. Evi kundze, paldies, labdien. Es esmu izstrādājusi atzinumu par zaļajām darba vietām un mēs rēķinājāmies ar to, ka komisija parūpēsies par to, lai lielāka. Komisija ir atstājusi novārtā zaļo darba vietu veidošanu un saistībā ar atkritumu pakotni. Tad šajā kontekstā 180 tūkstoši darba vietu netiks radītas. Vai komisija turpinās tādā pašā garā, jāņem vērā arī eh, nodarbinātības krīze un zaļās ekonomikas veidošana izskatās ir tikai bijuši tukši vārdi. Runājot par atkritumu pakotni, kādu konkrētu politiku komisija grasās īstenot, lai zaļā ekonomika tiktu stiprināta un arī tiktu veidotas zaļās darba vietas. Paldies, Balca kungs! Biztos úr, ön említette, hogy a természeti tő... Paldies, komisār kungs! Šajā gadā ir dabas kapitāla gads, dabas resursu gads, un mežiem ir ļoti svarīga loma, bet bieži Mešs tiek uzskatīts tikai kā biomasa vai resurs, un ja valda šāds viedoklis, tad tas var novest pie tā, ka meži tiek apdraudēti un nepildīs savu galveno funkciju. Man ir jautājums tāds pats kā Eikhauta kungam, gribu dzirdēt konkrētu atbildi, kāpēc tika atsaukta atkritumu pakotne, it kā jūs esot gribējis piedāvāt daudz ambiciozāku priekšlikumu, un uh, kā tad tas izpaudīsies, šī lielākā ambiciozitāte. Tikai lūdzu nerunājiet par vīzijām. Paldies! Sí, muchas gracias. Eh. Nākamais deputāts Gambusa kungs. Paldies! Runājot par atkritumu pakotnes atsaukšanu, es labprāt skatos vairāk nākotnē nekā pagātnē, un es ceru, ka tiešām priekšlikums, jaunais priekšlikums būs ambiciozs un realistisks. Un runājot par Evos deltu vai komisiju, uh, kas ir apņēmusies pārstrādāt attiecīgo plānu, vēlas to pagarināt, vai ir iespējams atrast atbildi, kādu risinājumu šajā ekoloģisk, šai ekoloģiskajai problēmai? lai šeit uh, šī ekoloģiskā katastrofa, lielā gliemežu izplatība varētu apdraudēt arī citus reģionus. Un runājot par zivsēmniecības politiku, par uh, noteikumiem, kas skar kuģus un to piestāšanu krastā ar, ar lomu. Ļoti daudz uh, zivju tiek samestas atpakaļ jūrā, un tā arī ir problēma. Tagad Danskungs. Um, Komisāra kungs, uh, ilgtspējīgā attīstība, es ļoti priecājos par to, ka jūs par to runājāt, bet vidas aizsardzība ir viens no pamata pīlāriem, uz kuriem balstās šī attīstība. Šis šie attiecīgie mērķi ir jau tikuši apspriesti un vides aizsardzība ir viens no mērķiem, ko komisija vēlas regulēt ar labāku likumdošanu. Ko jūs darīsiet, lai nodrošinātu to, ka šie ilgtspējīgās attīstības mērķi tiktu īstenot un Eiropas Savienībai nepārmestu dubultu standārtu piemērošanu? Uh, Dankena kungs. Chairman, thank you very much. Paldies priekšstādātāji. Pavisam īsi uh, par uh, rīfit un habitātu un putnu direktīvu. Jūs zinat, ka daudz kas ir mainījies kopš uh, šīs iniciatīvas tika liktas uz galdu pirmo reizi. Es zinu, ka Skotijā, piemēram, upju grīvās pastāv konflikts starp teiksim, vējģeneratoriem, kas tiek izmantot jūrā, un putnu aizstāvjiem. Uh, mums ir uh, jūras uh, telpiskās plānošanas direktīva, jautājums, kā to izmantos. Ja mēs skatāmies attiecībā uz jūru, tad ļoti daudz kas notiek. Mēs attālinam šos energo iegūšanas ierīces arvien tālāk no krasta. Un Tāpat arī ir tradicionālie lietojumi. Viss šīs lietas ir jāpārvalda, tāpēc mans jautājums ir tāds, komisāri, vai jūs varētu saprast uh, šo jūras telfisko plānošanu, kā to varētu izmantot, lai risinātu dažus no šiem konfliktiem, un kad mēs varētu paredzēt kādus soļus uz priekšu tuvākā nākotnē? Paldies! Paldies! Alvenī kungs nākošais. Paldies, priekšstādātāji! Pavisam īsi. Baņa. Paldies. Cik tālu es zinu, esmu informēts, Eiropas komisija iepazīstas ar to, kā tiek īstenota kalnrūpniecības direktīva. Jautājums ir par uh, um, ziņojuma izstrādi, vai jūs esat sastapies ar kādām grūtībām tieši dalību valstīs, kur tiešām būtu pamats raizēties, vai saistībā ar kontroli un īstenošanu ir vajadzīgi vēl kādi papildus soļi. Es arī gribu dzirdēt jūsu atbildi. Jūs teicāt, ka jūs personīgi gribat tikties ar attiecīgajām personām, uh, Es pagājušajā nedēļā zvanīju jūsu birojam, jūsu dienestam. Pirms 15 gadiem pie Taisas upes notika ekoloģiska katastrofa. Es par to gribētu runāt. Paldies! Jā, Paldies, uh, Kandens Bahas kundze. Mēs, man ir radies iespējas, ka jūs gribat mūs tā kā nomierināt par Uh, putnu habitātu direktīvu jau izteicās vairāki cilvēki. Jūs sacījāt, ka dalībvalstis nepilda noteikumus, un man es raizējos par to, ka dalībvalstis un uh, arī rūpniecības pārstāvji viņiem nekas nebūtu pret tādām brīvākām, retākām kontrolēm, kur vairāk notiek skatīšanās caur pirkstiem. Vai jūs varat mums garantēt, ka birokrātija samazināsies, bet standarti netiks vājināti? Un otrais jautājums runājot par dabas kapitāla finansēšanas instrumentu. Jūs teicāt, ka bioloģiskā daudzveidība arī tiks finansēta. Manuprāt, es, nu, es gribētu zināt, kā jūs nodrošināsiet, lai daļa no šīs naudas tiešām nonāk projektos, kas ir domāti bioloģiskās daudzveidības veicināšanai. Paldies! Tālāk Lavieskungs. Paldies, priekšstādātāji. Man ir eh, vairāk jautājumu, saka Fariekungs, bet man nav daudz jautājumu. Esmu šeit, māju zālē. Saka runātājs, esmu šeit. Man ir vairāk jautājumi, bet eh, gribētu uzdot vienu par jūru un eh, zivsainiecību. Es zinu, ka uh, Jūs tikāties ar mūsu ministru 16. datumā un jūs runājāt par eh, piezveju. Jūs eh, runājāt par eh, konkrētas zivs sugu, black scabbard fish. Es zinu, ka ministrs teica, ka Madeirā un arī citur ir problēmas saistībā ar šīs sugas piezveju un arī attiecībā uz regulas ietekmi, jo tā maina situāciju. Es eh, janvārī iesūtīju rakstiski jautājumu komisijai, komisāra kungs, vai jūs domājat, ka šī piezveja eh, ietekmēs eh, reāli šo sugu un vai tiks nodrošināta atbilstība komisijas rekomendācijām? Vai komisija varētu ierosināt kādas risinājumas, lai nodrošinātu to, ka šīs piezvejas varētu atbilstoši izmantot? Vai jūs neuzskatāt, ka mums vajadzētu paredzēt izņēmumu šai regulai, runājot par šo konkrēto piezveju? ar normām neindustriāla apjoma nozveģai Klinskungs. Paldies, priekšādātāji, vadātais komisāra kungs. Es arī gribu par Natūra 2000 jautāt, par uh, putnu aizsardzības direktīvu. Jūs runājāt arī par bioloģisko daudzveidību un fitnesa pārbaudi. Vai jūs varat konkretizēt, kāds ir pasākumu plāns, kalendārais plāns? Un vai jūs uh, domājat, ka jāstrādā Eiropas līmenī vai vairāk problēmas rada tomēr kūtrums dalību valstīs? Manā valstī notiek tā saucamā jaunā kartēšana. Es īsti nezinu, vai tiešām komisija tieši to bija paredzējusi. Lainena kungs, paldies! Jūs vairāk kārt pieminējāt septīto rīcības programmu videi Tur līdz 2020. gadam ir visādi ambiciozi mērķi, un tas viss sākas ar ekoloģisku produktu vai ražošanas politiku. Un kādi ir jūsu plāni, lai īstenotu šādu politiku? Es dzirdēju, ko teica Timerman kungs, viņš teica, ka ne katrai problēmai ir vajadzīgs likums, bet runājot par uh, vienotiem standartiem iekšējā tirgū, tie ir vajadzīgi un ar brīvprātīgiem pasākumiem nekur tālu netiksim. Ir vajadzīgi saistoši mērķi. Un otrais - pieejamība, pieeja taisnīgai tiesai. Būtu labi, ja arī organizācijas apvienības varētu izmantot tiesvedības. Runāju tieši 60 sekundes. Thank you, Mr. Demesmaker. Paldies, Demesmakas kungs. Paldies, priekšstādātāji. Es biju ēnu referents no savas ECR eh, e grupas eh, attiecībā uz cirkulāro ekonomiku un šajā kapacitātē, protams, ļoti uzmanīgi esmu sekojis darba programmai. Jūs uh, sniedzāt paskaidrojumu attiecībā uz direktīvas atsaukšanu, bet eh, man joprojām nemazinās skepse. Vai jūs varētu paskaidrot, ko jūs sakat, ka jūs sakat, ka dosie tiks padarīts eh, vairāk atbilstošs valsts specifiskām vajadzībām un kā jūs to varēsiet uh, salikt kopā ar vienlīdzīgu spēles noteikumu noteikšanu un kā tas viss iet kopā arī ar vēl otru mērķi, par ko jūs runājāt, citiem vārdiem sakot, par šīm lielajām ambīcijām? Es ceru, ka mēs varēsim dot kaut kādu ieguldījumu šajās eh, diskusijās. Mums ir pašinstīvs eh, ziņojums, un eh, Flandrijas reģionam ir dažas ļoti labas idejas par cirkulāro ekonomiku, un martā mums būs brokas tikšanās, un es ceru, ka komisija būs pārstāvēta. Paldies! Paldies priekšā! Paldies par jūsu plāniem. Gribu teikt kaut ko par saistībā ar pārtikas drošību. Apmēram 3 miljoni saslimšanas gadījumu Eiropā tos izraisa multirezistentie um, mikrobi. Un 1,7 tonnas antibiotiku uh, Vācijā gadā tiek izmantots lauksaimniecībā, un tas neskar cilvēku ārstēšanu. Arī, piemēram, tītaru gaļa ir inficēta ar šiem multirezistentajiem mikrobiem. Kā komisija grasās um, samazināt vairāk nekā līdz šim antibiotika izmantošanu lauksaimniecībā un vai gaļa un gaļas produkti, kas ir inficēti ar, kā jūs grasāties novērst, lai tā nonāktu tirzniecībā? Paldies, Rigasī kundze. Džekis. Paldies, divi jautājumi un izmantošu divas, tā teikt, kapacitātes. Pirmais eh, par kūģu demontāžu. Jūs zinat, ka arvien vairāk eh, kūģu nonāk eh, dzīves beigās, tos ir jā, jāizjauc, tie bieži vien nonāk Āzijā un tas ir ļoti bīstams darbs gan cilvēkiem, gan videi. 13. gadā tika pieņemta direktīva un šo normu īstenošanu var pātrināt komisija publicējot instalācijas dalībvalstīs, kuras var pārs reciklēt šos kuģus, ņemot vērā stingras vidas normas. Mans jautājums ir tāds. Vai jūs varat panākt šī Eiropas sarakstu publikāciju un vai tas arī ir Eiropas komisijas darba grafikā? Un otrais par Merkūru, par dzīvesudrabu. Par dzīvesudrabu. Kāds ir kalendārs Eh, konvencijas īstenošanā, eh, lai aizliegtu eh, dzīvesadrabu iegūšanu, attiecīgi regulētu tā ieguvi. Tātad šajās divās kapacitātēs uzdevu divas precīzes jautājumus. Paldies. Nav mistā fronte. Paldies. Nākošais runāt. Saka ka Atlantē kungs eh, aizsargātas eh, jūras zonas, eh, komisija grib, lai Natūra 2000 tiktu stiprināts un lai tiktu nodrošināts arī jūras vidas aizsardzība jūras stratēģijas ietvaros. Piemēram, ir norādīts, ka attiecībā uz Adrijas un Jauniešu jūru līdz 2020. gadam Uh, mums būtu jāietver 10% šo jūru zonu. Šobrīd esam 0,4% apmērā uh, Adrijas jūrā un vairs no tā laika grafika beigas. Kāds laika grafiks jums ir šo mērķu sasiekšanai un vai ir kaut kāda ceļkārta šajā sakarībā? Paldies! Uh, Petirs kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji!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 Tātad runājot par zivsaimniecību, māza apmēra zivsaimniecība ir ļoti svarīga un tā ir simtiem gadu veca tradīcija un īpaši dažās Adrijas jūras eh, salās. Horvātijas eh, zvejnieki Adrijas jūras specifikas dēļ izmanto arī specifiskus instrumentus un tie atšķirs no tiem, ko pārēdz Eiropas Savienība un līdz ar to izzūda eh, šī mazapjoma nozveja. Uh, ir aizliegts zvejot no krasta, izmantojot uh, mazizmēru tīklu. Nu, tas ir gluži tāpat kā aizliegt uh, laso Teksasā vai bumerangu Austrālijā. Tāpēc gribētu dzirdēt no jums, komisāra kungs, vai jūs plānojat pārskatīt šo tiesisko regulējumu, tāpēc ka nosacījumi vienkārši nav vienādi visiem. Nav nepieciešams visu regulēt Adrijas jūrā, un maza apjoma zveja ir jāsaglabā un jāatļauj kā kultūras mantojums. Tāpat gribētu reaģēt uz eh, Pedičīnī kunga teikto. Viņš jautāja komisāram, mm, aicināja viņu brīdināt Horvātiju, lai nepieļaus potenciālu naftas eh, izmantošanu Adrijas jūrā un neuzsāktu ar to saistītās eh, problēmas. Es, godīgi sakot, esmu pret naftas ieguvas uzsākšanu Adrijas jūrā, bet Horvātija šobrīd ir tikai izpētes fāzē un uh, Ehm, ne, gluži kā Itālija, kurai jau ir deviņas ehm, stācijas urptuvis eh, Adrijas jūrā un plāna vēl atvērt citas, tad ehm, ko jūs varat secināt, komisāra kungs, no riskiem, ko rada šīs naftas iegūst platformas jūrā? Paldies! Paldies visiem kolēģiem, kas eh, uzdeva jautājumus. Um, Eh, došu komisāram vārdu atbildēt uz šiem ļoti daudziem jautājumiem, apmēram 7, 8, nu 10 minūtes. Nu, var sakot, atbildiet, cik ilgi jums vajag. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, pirmkārt, jā, paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem, kas principā skār eh, vidas politiku visā tās plašumā, un jāsaka, ka man. Uh, Tā bija ļoti noderīga viedokļa apmaiņa, jo tā deva man tādu skaidrāku izpratni arī par jūsu politiskajām prioritātēm. Protams, tik īsā laikā es nevaru atbildēt uz visu, bet esiet droši, ka esmu piefiksējis jautājumus, un arī mans kolēģis tos piefiksējis, un uh, mēs ņemsim vērā jūs paustās bāžas. Pavisam īsti centīšos tātad atbildēt. Daudz no jums runāja par cirkulāro ekonomiku, un uh, man šķiet, ka skaidrs izteicos uh, jau ievadā, mm, ka komisija pie šī jautājuma strādā, un esam gatavi tālāk ņemt vērā jūsu ieguldījumu. Tāpat laikā neiztiksim kaut kādus spekulējošus izteikumus par to, kāds varētu būt uh, nākotnē paredzētais priekšlikums, iniciatīva, tā ka turpmāko mēnešu laikā, protams, būšu pieejams jums, lai pārunātu jūsu idejas par to, kā nodrošināt to, lai jaunais priekšlikums uh, atbilst tām ambīcijām, kādas jūs gribētu uh, saskatīt. Mēs esam vienisprātis, ka uh, atkritumu ražošanas novēršanai jāpievērš uzmanība pārskatītajā pakotnē, un tieši tāpēc uh, arī tiek pārskatīta šī sākotnējā pakotne, un uh, tālāks ieguldījums eh, tur ir ļoti svarīgs. Un jūs paši iniciatīvas ziņojums, ja tas tiks eh, apstiprināts pirms vasaras, tad noteikti tas būs ļoti noderīgs un saulēcīgs eh, rezultāts arī mūsu darba pabeigšanai. Vairāk jautājumu tika uzdoti saistībā ar dabu, putniem, dzīvotnēm, Natūra 2000 un aizsargātām zonām esmu ņēmis vērā jūsu bažas attiecībā uz attiecībo uz šo fitness check uh, pasākumu un uh, piekrītu jums, ka ir nepieciešams nodrošināt esošos uh, aizsargātības līmeņus un standarts jāsaglabā arī nākotnē. Mm, šajā fitness pārbaudē ir jārod arī iespējas, kā mēs varam uzlabot īstenošanu, kā varam mazināt administīvo slogu, bet skaidri grib izteikties, ka nedrīkst kompromitēt kopējos mērķus, kā jau teicu, savā ievadā komisija veiks šo novērtējumu caurskatāmā veidā, konsultējoties ar galvenām iesaistītajām pusēm, un būs ļoti svarīgi tas viss, lai mm, saņemtu arī no jums, no Eiropas parlamenta jūs ieguldījumu, tā lai mēs varētu nonākt pie pozitīvu rezultātu. Atgriezīsimies pie jums ar, mm, pēc šīs fitnes pārbaudas rezultātiem. Uh, un uh, publiskās konsultācijas tiktu uzsāktas. Runājot par putniem un maltu, var atkārt, atkārtot to, ko teicu jau savā uzklausīšanā. Mēs nodrošināsim to, lai Eiropas Savienības likumi tiek īstenot un ievērot un izmantosim visus esošos instrumentus, lai nodrošinātu, ka tas tā ir. Procedūra turpinās, kā jūs zinat, attiecībā uz attiecībā uz putnu direktīvas īstenošanu uh, Maltā. Par ilgspējīgas attīstības mērķiem tur es arī piekrītu, ka tas ir būtiski. Arī te panākt kāds rezultāts mūsu paziņojumā arī būs norādīts konkrētāk kā. Septītās uh, vidas rīcības programmas īstenošana arī, protams, te būs ļoti svarīga. Attiecībā uz uh, kalnrūpniecības atkritumiem, Hovenī kungs jautāja par kalnrūpniecību. Jā, tik tiešām pārunāsim to detalizētāk. Šis jautājums jau ir pārunāts ar citām uh, pusēm par tālāku skaidrību un valstīm specifiskiem ieteikumiem. Kā jau teicu, mums ir jābūt ambiciozākiem attiecībā uz īstenošanas pusi un jā, uh, Dažādām valstīm ir dažādi veidi, kā tās panāk savus rezultātus. Un eh, tad ceļš uz priekšu ir identificēt vājākos eh, locekļus posmus, eh, to satrēgumu punktus un tad nākt klajā ar risinājumiem, lai mēģinātu palīdzēt sasniegt mērķus. Tātad tā vietā, lai samazinātu, vainātu šos mērķus, mēs gribētu atbalstīt dalībvalstis, lai tās uh, sasniegtu, izpildītu šos mērķus. Un domāju, ka uh, Šādā veidā komisija varētu būt proaktīvāka, jā, tā vietā, lai darbotos tikai kā regulātors, mēs būtu arī tāds kā veicinātājs par tiesiskumu, piekļuvu tiesiskumam, tiesiskai aizsardzībai. Es domāju, ka šī iniciatīva jau virzās uz priekšu. Mēs gribam, lai visa rīcība būtu atbilstīga komisijas politiskajām prioritātēm un labākas regulācijas principiem. Un uzņemoties uh, savu darbu mandātu, es jau esmu veicis uh, tikšanās ar dažādiem ekspertiem un interesētajām pusēm, bet uh, diskusijas joprojām turpinās un šobrīd es vēl nevaru jums neko vairāk pateikt, bet esmu vairāk kā gatavs sniegt jums jaunāko informāciju vēlāk. Kuģu demontāža arī Vazīkundze, jā, uh, regulējums uh, nosaka, ka mums ir jāapstiprina šāds Eiropas uh, saraksts līdz nākamam gadam, mēs, protams, to darīsim un ļoti stingri ievērosim vides un tāpat arī e, citus tātad e, strādājuši aizsardzības standartus un pilnīgi piekrīt, ka mums ir jāpārtrauc šī apkaunojošā prakse, ko piekopja Eiropas puse, ka Eiropas kuģi tiek e, demontēti Āzijas valsts pludmalēs. Par dažiem citiem jautājumiem, ko jūs minējāt, es ceru, ka varbūt mēs varēsim kādu citreiz vēl tikties divpusēji vai sniegt praktiskas atbildes, un, ja ir vēl kādi konkrētāki jautājumi, uz kuriem konkrēti neatbildēja, tad mani darbinieki sazināsies ar jums atbilstoši un atbildēs tā, ka pateicos jums par eh, šo tikšanos un viena lieta, par ko mēs nerunājām šodien, mēs nerunājām par okeānu pārvaldību, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Viena no mūsu lielākajām prioritātēm. Tātad vēlreiz liels paldies par šo diskusiju un ceru, ka turpināsies mūsu dialogs turpmākajos mēnešos un uh, ceru, ka mums būs vēl tālāk iespējas uh, tikties jūs komitejā. Paldies priekšstādātāji, paldies uh, visiem, ka bijāt uh, klāt un uzklausījāt mani. Farijas kungs, komisāra kungs, šī ir otrā reize, ka es uzdodu jautājumu par galprašāku sišu nozveju. Pirmo reizi uzdevu rakstisku jautājumu komisijai, nekāda atbilda, otrā reize mutisks jautājums, nekāda atbilda. Uh, jau otro reizi jūs nepievērš eh, uh, nekādu uzmanību. Es uh, tomēr tāpēc šādā veidā pievēršu uzmanību, šādā veidā, tā ka lūdzu, vai varat sniegt kaut kādu atbildi, pavisam īsu. Jā, saka komisārs, šķiet, ka esam otrajā vietā eh, runājot par saņemto uh, parlamentu jautājumu skaitu pēc Mogrīnī kundzes un cik es zinu, mēs atbildam uz visiem jautājumiem, bet es eh, ieskatīšos šajā jautājumā un sniegšu jums rakstisku atbildi, cik ātri iespējams. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies komisāru kungam. Vai es arī varētu lūgt rakstisku atbildi man jautājumu, saka Višņērskas kundze. Jā, mēs centīsimies un uh, sniegsim jums praktiskas atbildes. Uh, Priekšsādātājs turpina. Ir skaidrs, ka tad, kad komisārs saņem daudz jautājumus, tad nav iespējams atbildēt tādā īsā laika sprīdī detalizēt uz visu, bet uh, mēs lūdzam komisāriem atbildēt, komisāram atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Noslēdzam šo sēdes daļu un atsāksim atkal pulksten trijos uh, ar balsošanu.